this. No, no, no, I'm here uh, for uh, interest. Not, uh, not important. Okay, colleagues, if I could ask you... Godātai kolēģi, ieņemiet nu lūdzu vietas, lai varam sākt darbu. I start with the results. Nu, sāksim ar to, kas pastāstīšu jums par to, ko tad nolēmām koordinātoru sanāksmē šorīt. Pirmām kārtām noteicām, saldījām ziņojumus par re, referentu piešķiršanai par diviem uh, ziņojumiem. Pirmām kādām priekšlikums direktīvai par kompleksiem ceļojumiem un uh, dažādu veidu pali, ceļojumu organizācijas niansēm. Uh, Šo ziņojumu piešķiram saskaņā 49. pantu pastiprinātās sadarbības ietvaros ar IMCO komiteju S un D grupai, tātad sociāls demokrātistu grupa. Viņi piešķirs attiecīgi nozīmēs referentu par šo ziņojumu. Otrs priekšlikums padomas regulai, kas groza regulu numur 219 čārstvīta 2007 par kopuzņēmumu izveidošanu uh, jaunas Eiropas gaisa dispečera sistēmas paudzes izveidē, SESAR. Tur tautas partija būs tā, kas nozīmēs referentu. Nolēmām neko savukārt nedarīt, nekādus atzinums nesagatavot par pārējiem priekšlikumiem, kas tika piešķirt, nu, iesniegt mums. Tad runājam par Taivānas novērotāju statusu Starptautiskā civilās aviācijas organizācijā. Nolēmām, ka mēs atbalstīsim, nosūtīsim ģenerāla sekretārātiem IKAU eh, vēstuli atbalstot Taivānas eh, lūgumu saņemt novērotāju statusu. Priekšlikumu jaunajiem STO projektiem deputāts lūdz iesūtīt projektus līdz 18. septembrim. Ielūgums starptautiskās dzelzceļu Savienības prezidentam. Um, tad bija apspriežams un koordinātori nolēma, ka priekšlēdātājs uzrakstīs šai uh, organizācijai, lai uzaicinot organizēt pasākumu parlamentā, uz kur tad deputāti varētu tapt ielūgti. Par Eiropu viņietas turpākajiem pasākumiem runājot. Priekšādātājs nosūtīs vēstuli komisijai, uzaicinot pārstāvis uz komitejas sēdi novembrī, kad šis jautājums tiks apspriests, jo tika paustas bažas par to, ka turpmākie pasākumi ir tikai paziņojuma formā, bet mēs gaidām no komisijas kaut ko krietni pamatīgāk, un tāpēc mēs rakstīsim un pieprasīsim šādu veidu rīcību no viņiem. Tālāk par komitoloģiju spriedām koordinātori ņēma vērā 17. ziņu lapu, kas šai kontekstā iznākus par lidojumu laiku ierobežojumiem FL, FTL. E Nolēmām, ka jāiesniedz grozījumi līdz 13. septembrim, un pēc tam balsosim par rezolūcijām, ko iesniegušas divas grupas, un grozījumi par šīm rezolūcijām jāiesniedz līdz 19. septembra 2012. angļu valodā tāpēc, ka mums nav laika nodrošinot, nodrošināt šo, tulko, šo grozījumu tulkojumu. Komisija lūgs eh, sniegt paskaidrojošu komentāru par to, par to vai šie obligātie notiekumi neietekmēs sociālo līmeni, sociālās prasības un operātārus. Es jau informē, mēs jau esam informējuši mutis komisiju par mūsu nolūkiem šai kontekstā. Uh, Bet lēmums par to, vai pieņemt vai nepieņemt komisijas priekšlikumu par FTL līdz ar to tiks pieņemts 30. septembrī sanāksmē. Pie citiem jautājumiem mēs apspriedāmies par tādu lietu kā streiki, kas ietekmē upes transporta ceļus Vācijā. Tika pieņemts lēmums neko nedarīt no komitejas puses, bet grupas eh, tika aicinātas rīkoties, kā vien tas iespējams, atbilstīgi procedūram, lai šo jautājumu risinātu. Nu, lūk, tādas lietas tika apspriestas koordinātoru sanāksmē. Es ceru, ka visiem tas ir pieņemami. Lieliski. Līdz ar to pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tā ir politikas departamenta pētījumu prezentāciju par lielajām kravas automašīnām. Jūs atminēsieties, ka komiteja šādu pētījumu pieprasīja. Tāpēc, ka pastāvēja zināma neskaidrība atsevišķos gadījumos ar mūsu komitejas nostāju par to, kā šīs automašīnas tad varētu bra, eh, nu, pakļaut regulējumu arī pārobežu gadījumos. Starp, padomu un komisiju, eh, starp parlamentu un komisiju šeit pastāv diezgan ilgstošas domstarpības, un komisija ir likusi priekšā šīs pārmaiņas eh, svāra un apmēru ziņā šeit direktīvā. Un līdz ar to mums vismaz rodas kaut kāds priekšstats un parādās arī iespēja uh, šo jautājumu apspriest. Un tāpēc bez tālākas kavēšanās došu uzreiz vārdu pētījuma sagatavotājiem, un tas ir Džeims Stiers un Deivis Glīvs, kas tad attiecīgi nāks klajā ar šo pētījumu. Nu, 15 minūtes maksimums būšu ļoti strikts, neļaušu jums šo laiku nekādā veidā pārkāpt, jo man ir ārkārtīgi liels bailes, ka parasti ierodas cilvēki, kas nāk, nāk šeit un viņiem dod vārdu izteikties, bet dod piešķirzinām laiku, bet ir šķiet pilnīgi vienalga, jo viņi vienkārši cenšas strauji, strauji visu kaut kādā laikā ietilpināt. Tātad 15 minūtes tiramdēļas un glīvam, un tad būs 4 Ehm, komentētāji, pārbaudītāji 4 minūtes katram, un tad būs referenta 5 minūtes. Un visbeidzot, tad arī pārskat, pārskat, vēlreiz pārskat sagatavotājiem iespēja atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Un tātad, kas pārstāv šo organizāciju? Stierdevis glīvi, nē, nu jūs mm, izskatāties citādi nekā bija iedomājies. Un iepazīstināšu jūs šeit arī ar apmeklētāju grupu, ko uzaicinājas Vernājas kundze. 23 reģionālo publisko attiecību pārsabiedrisko attiecību pārstāvji ieradušies šeit, laipni lūgti. Priecājos, ka esat ieradušies, nu, īpatnēji tas, ka mēs esam, jūs esat šeit tieši tādā brīdī, kad mēs atpiežam ar sabiedriskām attiestībām gluži nesaistītu lietu lielās kravas automašīnas, bet, nu, lai kāds arī nebūtu, ceru, ka jums būs interesanti. Un tā tad, lūdzu, iepazīstiniet mūs ar pētījumu, lai mēs varētu, jā, slaidi ir iespējami, tā tad attēli. Sveiki! Esmu Džeims Tīr no organizācijas Tīr Devs Glīva un vēlos likt priekšā uh, jums pētījumu par lielo kravas automašīnu ietekmi. Eh, pats savā prezentācijā sekošu pētījumu struktūrā, ar ko droši vien esat iepazinušies, runāšu arī par literatūras pārskatu, pāriesim pie konstatējumiem, pašreizējā tirgus un eh, to, kādā veidā šīs automašīnas var ietekmēt eh, infrastruktūru, satiksmes plūsmas, emisijas un tā tālāk un pēc tam pievērsīsimies arī attiecīgiem kontekstam Eiropas politikās. Tātad literatūras apskats. Ņemam vērā šādus pētījumus, 29 kopā tādi pieejami, un izvēlējāmies vairākus, lai panāktu līdzsvarot prezentāciju. Izvēlējāmies pētījumus, kas pievēršas dažādu veidu aspektiem, piemēram, ceļu satums drošīgai un tam līdzīgi. Šajos pētījumos tika apskatīts arī dažādas geogrāfiskās zonas, dažas ļoti plašas, citas pievērsās konkrētai dalību valstī, citas, piemēram, globālam mērogam. Un visbeidzot, Eh, izvēlējamies gan tādus pētījumus, kas mm, dod, dod priekšroku šiem automašīnām, gan tādus, kas ne. Visos pētījumos izskanēja tas, ka šāda automašīna izmantošana palīdzin, eh, palielinātu eh, satiksmes izmaksas, pārdašanas izmaksas uz kilometru, jo pirmkārt automašīnas ir dārgākas un arī uz apkope uh, Tāpat laikā uz tonnas kilometru iz, šie skaitļi samazinātos, jo viena šāda automašīna var pārvadāt tikpat daudz kā trīs parastās automašīnas. Tas nozīmē, ka kapacitāte ir lielāka un tomēr tās nemaksā par 50% vairāk. Visi pētījumi turklāt bija viensprāts tajā, ka šāda automašīna ieviešana no, nu, atvainojos priekšā, tad es, atvain, es saku, saprotu, ka es lūdzu jums Eh, izteikties 15 minūtēs, bet tulki netiek jums līdzi, tāpēc izte... lūkšu jūs runāt nedaudz lēnāk. Visi pētījumi tātad arī ir viensprāts, ka šāda automašīna ieviešana novestu pie moduļu maiņas no eh, kravas transportam uz ceļu transportu, jo samazinātos izmaksas uz tonnas kilometru. Un tomēr bija arī būtiskas domstarpības par to, cik liela būtu šī ietekme, un to mēs redzēsim vēlāk. Visbeidzot, eh, pārskatos turklāt parādījās arī tas, ka pastāv būtiskas atšķirības pierādījumu kopumā, kas pieejam. Tas tāpēc, kāda veida izmēģinājumi Eiropā attiecībā šādām atmašīnām bijuši ļoti nedaudz, un rezultātā pārskats pārsvarā balstās uz teorētiskiem apgalvojumiem, kas ir informatīvi pēc sava rakstura, bet tāpat laikā nav paredzami eh, un reali, kā, to reālajā izpausmē dzīvē. Kopējā situācija ar ceļu satiksmi pēdējo gadu laikā ir bijis salīdzinoši tā, stabila, tāda ļoti mērena, mērena izaugsme, ekonomiskās situācijas uzlabošanās laikā uz, novērot pēdējos gados, bet, nu, jāsaka, 2007. gads bija tā kulminācija. Šobrīd ceļu satiksme dominē kravas pārvadājumu. 73% tonu kilometru notiek pa savus zemes ceļiem. Uh, ūdens 16% un 5% cauruļotu tirniecību. Lielākie tir, tirgi autoceļu satiksmē ir Vācija, Francija, Spānija, Lielbritānija, Itālija un Polija kur 80% Eiropas kopējās pārvadām norisinās pa ceļiem. Tikai Vācijā izm tiek izmantots lielās kravas automašīnas un arī tur pavisam ļoti ierobežotā mērā. Parasti šīs lielās automašīnas ir atļautas tikai vienīgi Somijā un uh, un, un Polija. 73% no, no satiksmes tiek izmantots Somijā, Zviedrijā augstāk, apmēram 90% no tirgus tonu kilometriem tiek pārvadāts ar lielajām automašīnām. Šobrīd izmēģinājumi šādām automašīnām notiek Dānijā, Vācijā un Nīderlandē. Izmēģinājumi Nīde Dānijā sākās 2008. gada beigās līdz 2010. gadam. Šo automašīnu īpatsvars kopējā kravas pārdājuma tirgū pieaug līdz 3,6% uz Dānijas ceļiem apmēram 450 šādu automašīnu. Šis skaitlis ir pieaudzis līdz 600 2013. gada sākumā. Vācijas izmēģinājumi sākās tikai 2012. gada sākumā, un šī gada aprīlī reģistrēto lielo automašīnu skaits Vācijā bija ļoti neliels - 38. Tāpēc pašreizēja kravas apjoma, ko šīs automašīnas pārdadā, arī ir pavisam neliela. Nīderlandes valdība uzsāk ierobežots izmēģinājums 2001. gadā, un tikai četras, četru uzņēmumu līdzdarbojās. Eh, tam sekoja plašāki otri izmēģinājumi posmi, un šobrīd seko trešais posms. Tas sākās 2007. gadā. 2010. gada janvārī izmēģinājumi bija iesaistīti 196 uzņēmumi un vairāk kā 400 šādas smagās automašīnas. Kas attiec uz potenciālu visā Eiropas Savienībā, pastāv būtiski faktori, kas jāņem vērā. Tie ietver pirmām kārtām eh, tīkla pārklājumu alternatīviem transporta veidiem, piemēram, daudzos gadījumos eh, bloku vilcienu izmantošana izm ir daudz lētāka nekā šādi, šādas automašīnas, bet tam, protams, ir vajadzīgi attiecīgi dzelzceļu savienojumi, kvalitāte un ceļu pārklājums kas eh, nepieciešama šīm lielajām mašīnām, arī spēlē lielu būtisku lomu. Ja automašīnas var izmantot tikai lielās šoseis un galvenos savenojumu ceļus, tad tādā gadījumā tās nevarēs pen, e, iesaistīties tirgū pilnā mērā. Lielās automašīnas e, ir kļūmīgas tādā ziņā, ka tās e, ir, pa, e, ka tās var izmantot e, tikai biezu blīvumu pak, precēm. Pierādījumi no Somijas liecina, ka šīs lielās automašīnas lielākoties tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtiks pārvadāšanā un tekstilu izstrādājumu pārdošanā, kā arī, arī um, petrolēs produktu pārvadāšanā. Modālais sadalījums kravas pārvadājumos Eiropas Savienībā ir bijis diezgan nemanīgs pēdējo gadu laikā, bet šis sadalījums ir atšķirīgs no valsts uz valsti ir tāds dalībvalsts, kur lielākoties ir dzel, dzelzceļš, un tas ir Latvija, Igaunija un Lietuva, tāpēc, ka tur ir tranzīta eh, dzelzceļš uz Krieviju. Lielākoties Austrum Eiropas dalībvalstis lielā mērā izmanto dzelzceļu transportu, bet Dienvidu uh, Eiropas dalībvalstīs lielākoties dzelzceļam ir mazāk tirgus daļu. Somijā un Zviedrijā ir plašs dzelzceļu eh, īpatvars 20 pie, apmēram 25%, kaut gan tās jau izmanto lielās skrabas automašīnas tirgu. Pētījumu vidū parādījās dobstarptības par to, kā šīs automašīnas iestekmē modālo sadalījumu. Pārsvarā tiek e, noteikti pieņēmumi uz dažādiem, e, uz dažādiem dzelzceļa ietekmes veidiem. Vēl divi, divas lietas, kas ietekmēs arī šīs lielās kravas automašīnas e, tirgus eh, ceļu elastība. Īsumā, vieni ceļu transporta elastība ir faktors, kas atspoguļo to veidu, kādā veidā mainīsies šīs cenas un vai tādā veidā nepieaugs arī pieprasījums. Šīs savacējās starpnes ar sauzemes un ūdens pārvadājumiem ir faktors, kas savukārt atspoguļo eh, ceļu izmaksas un var ietekmēt ūdens un zasaļu pārvadājumu cenas. Šīs kopsakarīgas pētē eh, parādās arī attiecībā uz eh, parādās iespēja, ka ļoti nelielā mēnā mainīsies eh, pieprasījums kas ir vienā pietīmā minēta 0,08%, vienā 1,5%, un tā ir milzīga atšķirība. Turklāt šīs kopsakarības eh, dažādās valstīs varētu būt atšķirīgi. Ja, tādā veidā, tādā veidā arī lielo automašīnu ieviešana varētu radīt ļoti atšķirīgu ietekmi. Pētījumi paredz, ka automašīnu ieviešana varētu likt samazināties dzelzceļa pārvadājumiem no 20 līdz 3 par 20-30%, 20-30 eh, ūdens transporta, eh, transporta pakalpojumiem. Un tas varētu attiekties uz pārtiku un eh, bērmo preču pārvadāšanu Bet jāsaka, šis pēt, šāds secinājums bija pētījumā, ko, ar ko nāca klajā dzelzceļa organizācija. Nīderlandes transporta ministrija savukārt konstatē, ka lielākā daļa eh, viņu pētījumu līdzdalībnieku 90% uzskatīja, ka šīs automašīnas neizmainīsies, nekā, neradīs nekādu veidu modālas pārmaiņas. Un, e, bet tomēr izteica vēlmi daudz sīkāk pētīt ietekmi. Zviedrijas pētījums par šo automašīnu izmantošanu noved pie tā, ka viņi ieteica šīs automašīnas e, noņemt no ceļiem, sakot, ka nekāda ietekme dzelzceļu nebūs viens no svarīgākajiem punktiem, ko, ar ko nāca klējā Zviedrijas dzelzceļa pārstāvi, bija tas, ka dzelzceļš Zviedrijā jau darbojas pilnā kapacitātē. Un jāsaka, šos, šīs nianses nevar skatīt izolēti, tas ir jāskat kopā ar konkurējošiem transporta pārvadājumu veidiem tiek ierosināts, eh, daudz kur tiek izteikts pieņēmums, ka ir papildus apspiest, eh, ir papildus nepieciešamība pēc dzelzceļa pakalpojumiem, kas netiek izmantoti. Ja tas tā ir, tad tādā gadījumā um, vidējās cenas pārvadājumiem samazināsies. Un arī šajā gadījumā pētījumi ir ļoti dažādi savos secinājumos. The impact of the mode shift effects on the external costs. Mod, modāla, modālo sistēmu izmaiņa ir viena no svarīgākajiem aspektiem, par ko spriež tie, kas eh, pieņem lēmumus par politikām. Šī pētījuma galvenais mērķis bija noskaidrot, ko tas maksāt attiecībā uz infrastruktūrām, kādas būs izmaksas, kas saistītas ar izmaiņām ceļu satiksmes plūsmās, šāda automašīnas ieviešanas rezultātā, kā tas iespēdotu ceļu satiksmes drož, drošību un uh, emisijas Ietekme sadalās trijās daļās ilgtermiņa ietekme uz eh, ceļu infrastruktūru, uz ceļu telpu, piemēram, apļos un tam līdzīgi, pa, no, nu, automašīnu novietnes un tam līdzīgi, kā arī dzen ietekme uz tiltiem, ko vajadzētu uzlabot šādā gadījumā. Eh, Turklāt arī papildus uzturēšanas izmaksas radīsies. Ja, ja šāda veida rezultātā vairāk automašīnu izbrauks uz ceļiem, tad būs vajadzīgs arī vairāk uzturēšanas izmaksām veltīt līdzakļus. Atsevišķi pētījumi norāda, ka tas var no, novest pie šādiem papildus izdevumiem. Citos pētījumos norādīts, ka lielākoties šīs automašīnas pēc dizaina ir tādas, eh, ka var eh, samazināt uzturēšanas izmaksas. Viens no izmaksām, kas varētu būt saistīts ar uh, Ehm, in, infrastruktūra izmaksām ir piemēram tuneļu un tiltu izturēt spēja. Zināmā mērā to, tam var likt pretim to, ka šīs automašīnas var izmantot ierobežotus ceļu tīkus, tā piemēram, lai izvairītos no šiem bājiem, nestiprajiem tiltiem. Un tomēr viens no izmaksām, kas parādīsies, ir tas, ka jāpalielinās uh, vietām, piemēram, automašīnu novietošanai un atpūtas uh, teritorijām. Tas skars vairāk tādas vilcis kā Itālija un Grieķija, kur būs ļoti būtiskas izmaksas, tāpēc, ka tās ir kalnainas pēc sava geogrāfiska izvietojuma. Un līdz ar to šīs uh, eh, magās automašīnas veiks mm, dažādu veidu apvedceļus Kāda ietekmēs šīs automašīnas satiksmes plūsmu? Visos pētījumos pastāv diskusijas par to, kā potenciāli tas varētu uh, ietekmēt satiksmes plūsmu, sakot, ka dažādos pagriezienos tam būs vajadzīgs ilgāks laiks, tāpat arī uz apļiem. Tomēr ietekme novērota nav, nav reāli konstatēta, un tāpēc e, nav iespējams konstatēt, ka būtu šāda reāla ietekme uz plūsmu, kas attiec uz satik ceļu satiksmes drošību. Šī ietekme būs būtī, būtiska, jo negadījumi, kas varētu ar tām notiks, pilnīgi noteikti būs ar smagākām sekām nekā ar parastām kravas automašīnām mašīnām, ņemot vērā, ka tām ir daudz lielāka inerces spēja un svars. Un tomēr mēs neatradām nekāda veida konkrētus pierādījumus, ka būtu citādi iestekmēta ceļu satiksmes drodīgi ne Somija, ne Zviedrija Ehm, nav konstatējušas būtiskāku ceļu satiksmes negadījumu skaitu šo automašīnu ieviešanas rezultātā. Pārsvarā ehm, fa fatāli rezultāti ir ceļu satiksmes negadījumi, bet tas lielā mērā attiecas arī uz negadījumiem ar parastām kravas automašīnām. Visos pē lielākoties pētījumos teikts, ka drīzāk ceļu satiksmes eh, drošība pieaugs, jo automašīnas ceļiem būs mazāks, līdz ar to satiksmes negadījumu skai potenciālais skaits arī samazinās. Ietekme uz emisijām uh, lielākoties saistīta ar trim faktiem. Pirmām kārtām emisiju samazināšanu uz tonu kilometru par pārvadāto kravu pa ceļiem ar šīm smagajām automašīnām, kas ir efektīvāks attiecībā uz degvielas izmantošanu uz vienu tonu. Tālāk emisiju palielinājums, kas rodas modālo mo, pārmaiņu rezultātā no dzelzceļa uz ceļiem pārējot un ņemot vērā, ka pieaugs eh, izmaksas samazinās rezultātā pieprasījums pēc ceļu pārvadājumiem. Šis dažāda veida mainīgie pilnīgi noteikti ietekmēs visu šos pētījumus arī attiecībā uz emisijām. Starp pētījumiem tiek konstatēts, ka pastāv varedziecis eh, 0,5 līdz 1,3% nu, attiecībā uz emisijām līdz pat eh, plusā, kā to, piemēram, konstatē dzelzceļa taisītais eh, pētījums, līdz mīnus 4%, ar ko nāca klajā Nīderlandes valdība. Kopumā tra no transporta nāk ārkārtīgi daudz emisiju, un tāpēc šāda automašīna ievien, ieviešana, ņemot vērā Savienības mērķus emisiju pamatīšanā, varētu būt nozīmīga. Ja ņemam vērā kopā transporta emisijas, tad paredzētā ietekme pētījumos, ko pārbaudījām, ir no 1,4% pieauguma līdz 1,2%. Līdz ar to šīs automašīnas varētu radīt būš, būtisku ietekmi vai nu vienā vai otrā virzienā. Tālāk par emisijām runājot, jāveic pilnīgi noteikti attiecīgs izvērtējums, tā lai konkrēti varētu konstatēt, vai šīs automašīnas nāktu par labu vai par sliktu mērķu sasniegšanu Eiropas Savienībā. Ierosinājums ir tāds, ka drīzāk eh, šīs automašīnas uzlabotu situāciju. Vairāk pētījumos tiek izteikta pozitīva attieksme pret eh, šo ceļu satiksmes ietekmi, bet jāsaka, um, un tas nav viennozīmīgi. Protams, pastāv dažādas domstarpības šajos pārskatījumos, un, kā jau teicu, pierādījumi nebūtu nav vienlīdz eh, at, uzticami pilnīgi visur. Tam šīm automašīnām var būt dažādas ietekmes, ņemot vērā modālo pārmaiņu. Tāpat noteikti uzmanīgi jāsako līdz izmēģinājumiem Nīderlandē un Dānijā, piemēram, lai saprastu, kāda varētu būt ietekme šīm automašīnām visā Eiropā. Thank you very much. Lielas paldies par prezentāciju. Tālāk. Es došu vārdu referentam jūsu reakcijai, Leikfrīda kungs. Paldies, priekšsādātāji. Parasti es cenšos runāt angliski, bet šoreiz ļaujiet man izteikties vāciski, savā dzimtajā valodā. Jā, protams, mums ir arī problēmas ar priekšsēdētājs. Te ir daudz cilvēku, kas stāv kājās un kuri nedzirdēs tulkojumu, bet eh, Tik tā tas attiecās uz mani, lūdzu, dariet, kā jums ir ērtāk. Go... Priekšsēdētājs, es domāju, ka tie no jums, kas stāvat kājās, lūdzu apsēdieties brīvajās vietās. Jūs redzat, šeit eh, kreisajā pusē ir eh, brīvas vietas, un tad eh, Tie no jums, kas stāvat kājās, lūdzu ieņemiet tās, un jūs varēsiet dzirdēt arī tulkojumu. So, Tony, if you want to sit next to Matthew, you can have the guy. Tonijam īpašs lūgums, varbūt jūs varat apsēsties blakus Matthew. Manuprāt, tiešām smieklīgi, ja cilvēki vienkārši stāv kājās, klausās, un, bet mums te ir brīvas vietas, un deputāti nav ieradušies, un lūdzu tiešām ieņemiet šīs brīvās vietas. Jorga, where you go? Five minutes. Lūdzu, 5 minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Wichtig studija das erste Mal gesehen habe. Kad pirmo reizi iepazinos ar šo pētījumu, pārskietam ar acīm, domāju, nu jā, mm, studijas rezultāti, pētījuma rezultāti nav tādi pārāk viennozīmīgi, ir daudz pretrunu un tā tālāk. Protams, man vajadzēja ar šī pētījuma rezultātiem iepazīties ļoti rūpīgi un visu vēlreiz pārskatīt. Kad es tā eh, pamatīgāk sāku lasīt šo pētījumu, tad es domāju, nu, var tikai uzteikt eh, pētījumu veicējus. Pateicoties šiem cilvēkiem, esmu uzzinājis eh, vai pieredzējis ko tādu, ko līdz šim neesmu pieredzējis darbojoties Eiropas parlamentā. Tā tad ļoti tendenciozs pētījums. Un galu galā ir tapis ļoti tendenciozs pētījums. Strādājot pie tā tik tendenciozā veidā. Kādēļ es esmu nonācis pie šādiem secinājumiem? Protams, politiķi var izdarīt dažādas secinājumus. Es paskatījos, ar kādu metožu palīdzību tika sagatavots pētījums. Īstenībā tika apkopoti iepriekš veiktie pētījumi, un pēc tam tika izvēlēti atsevišķi pētījumi, kas tālāk tika izmantoti uh, turpmākajā darbā vajadzēja parūpēties, lai izvēlēto tematu diapazons ir pietiekami plašs, geogrāfiskā ģeogrāfiskajā eh, centrā vajadzēja būt Eiropas Savienībai un, protams, vajadzēja eh, būt gan eh, pār, gan pret viedoklim. Un tad no 29 pētījumiem tika izvēlēti daži protams, varētu izvēlēties vēl vairāk par 29 pētījumiem un no tiem tad izkristalizēt svarīgākos. Un pēc tam vairs nebija nekā tāda labi pārdomāta. Seši pētījumi bija par, viens daļai par, viens daļai pret un viens pētījums pret. Un, ja eh, izvēloties dažādus jau veiktos pētījumus, es jau ievēroju konkrētas tendences, tad, protams, gala pētījums arī to visu atspoguļos. Pēc šūka. Kā tas sasaucas ar Eiropas Savienības dimensiju? Trīs pētījumi bija, vēl, bija veikti ES, viens Austrālijā. Nu, es gribu pavaicāt, kāds tam ir sakars. Es nezinu, vai Eiropas Savienībā kādā valstī ir tik milzīgi tūkstneši kā Austrālijā. Nu, kur tur ir tā loģiskā saikne? Tad no Zviedrijas, Nīderlandes un trīs pētījumi no apvienotās Eh, karalists. Tās ir valstis, kur jau ļoti ilgi tiek izmantotas eh, šīs lielās kraus mašīnas. Nu, kur tad tur ir objektivitāte? Nu, ļoti tendencios pētījums. Un vienīgais pētījuma mērķis bija neņemt vērā Eiropas nodokļu maksātāju vēlmes, jo viņi vēlējās redzēt tādu neitrālu pētījumu. Iespējams, eh, jūs gribējāt veikt pētījumu kas palīdzētu tiem, kas atbalsta šo lielo mašīnu izmantošanu. Warum war auch alles aus, dieser, aus, diesen, aus diesen Vorstudien äh, älter als 2010? Un bija 2010. gada pētījumi daudzkārt izmantot. Nu, kādēļ jūs izmantojat tik vecus pētījumus, kādēļ neizmantojāt jaunākus? Kādēļ netika ņemt vērā kritiski ļoti labi pētījumi? Uh, Kurš izvēlējās šos pētījumus? Kādēļ? Un tikai tad jūs varat nonākt pie tādiem secinājumiem, ko mēs šodien dzirdējām. Negribu tam pievērsties detalizēti, bet tāds secinājums, ka piemēram, Nīderlandē, kur infrastruktūra nav tam piemērota un varbūt šīs lielās mašīnas nemaz nav tik nepieciešamas, uh, Eh, un tur ir izdarīti secinājumi, un, piemēram, eh, Nīderlanda ir ļoti plakana valsts, un tad eh, tiek te daudz kas projicēts tieši uz Nīderlandu, bet visa Eiropa jau nav tik līdzena un plakana, un tad izdarīt secinājums par visu Eiropas Savienību, ņemot par piemēru Nīderlandu, nu tas vispār nav zinātniski pamatots. Ja runājam par dažādu transporta veidu izmantošanu, šo pārēju no viena transporta veida uz otru, ja jūs te runājat par Nīderlandes situāciju, nu jūs ziniet, ka, piemēram, Nīderlandē dzelzceļš nemaz tik bieži netiek izmantots kā transporta veids. Jūs tur nevarat eh, kaut ko aprēķināt uz augšu, kaut ko nopaļot uz augšu un tā tālāk. Uh, Un tāpat jūs runājat, ka tas visai maz ietekmēs dzelzceļa sektoru, bet ir valstis, kur dzelzceļš tiek izmantots ļoti bieži, un ja tur tiek izmantots arī lielās kraus mašīnas, nu tad jūs visā, visumā uh, nonāksiet pie pavisam savādākiem rezultātiem. Tātad jūs nesat izmantojuši tādus uh, neitrālus aprēķinus, jūs paņemat vienu valstu, kur sistēma pilnībā atšķiras no citas valsts un kaut ko tur nopaļot uz augšu. Jūs vispār savā pētījumā neņēmāt vērā to, kā tas ietekmēs eh, darba apstākļus dalību valstīs. Mums tas ir ļoti svarīgi. Ko tas nozīmēs darba vietu saglabāšanā, dzelzceļa nozarē vai, piemēram, transporta jomā kopumā? Nu, jūs to neņēmāt vērā. Tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos. Es uzskatu, Jūs slikti esat veikuši savu uzdevumu, jūs to veicāt uh, lielo kravas automašīnu lobby vārdā, un es nedomāju, ka mūsu nodokļu maksātājiem vajadzētu ko tādu finansēt. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Un tagad es došu vārdu četriem um, atzinums sniedzējiem Eh, katram no tiem 5 minūtes. Un pirmais būs profesors Krozē, lūdzu. Jūs, Labdien, izteikšos franču valodā, savā dzimtajā valodā, tāpēc uzlieciet lūdzu austiņas. Pētījums, ko izlasīju, runā par izmaksām, kas un um, runā par šīm iespējām un ietekmi, kāda varētu būt šīm smagajām automašīnām, gan ceļu atmums drošību, gan visu ko citu. Un tiek piedāvāt arī plašāka vīzija un dažādi scenāriji. No šāda aspekta raugoties pētījumā būtiski ievērot visas, pras, visas prasības, ko mēs noteicām. Es eh, Francijā vadu enerģijas observatīvu transporta jomā, un tāpēc zinu, ka arī mēs esam veikuši līdzīgus pētījumus, to īstenoja ADEM vidas aģentūra, un rezultāti bija tieši tādi paši kā šajā mums priekšā liktajā pētījumā. Tas nozīmē, ka ir no tehniska skatu punkta raugoties šīs automašīnas nerada problēmas, tādas problēmas, kas mums teorētiski varētu šķist iespējams, jo tīri tehniski emisijas CO2 nevarētu šķiet pat nepieaugtu, gluži otrādi samazinātos, šis modālā pārmaiņa arī netiktu īpaši ietekmēta. Nu, varbūt šī pētījuma vājums ir šajā otrajā daļā, kas ir ļoti īsa, ka tiek runāts par iespējamiem scenārijiem, jo jūs redzējāt, ka tie scenāriji tiek, eh, nu, tā aprakstīti ļoti īsi, vai nu tad eh, tās tiek ieviestas vai tiek ieviestas lielā mērā, un šis scenārijs līdz ar to mums pasaka tikai to, ka papildus aiz tehniskiem aspektiem ir vēl arī, protams, politiskā telpa, un no politiskā telpa šajā gadījumā uh, runāšu pavisam īsi, ir tāda, ka šāda veida automašīnas ir iespējamas, ja mēs varam vaļā visu šo Pandoras lādu, kas ir dzelzceļu pārvadājumi. Un dzelzceļu pārvadāšana tomēr ir samazinājusies apjomos, lai kā arī ministri to negribētu citādāk, un ja mēs negribam vairs dot nekādu cerību šim dzelzceļu transportam, tad, nu jā, to mēs varam darīt. Tad mēs varam doties uz šādu, eh, varbūt vienīgi ražošanas apjomu palielināšanu attiecībā uz uh, ceļu pārvadojumiem. Bet ir sociāli mums un politiski ir jāuzņemas atbildība. Tas droši vien ir grūti, jo Francijā, piemēram, tie no tehniskiem skatu punktiem raugoties, tās organizācijas, ko es vadu, ir ieteikušas ministriem nedarīt pilnīgi neko. Pamat ideja ir tāda, ka šobrīd ceļu dala, dala, dala dažādi veidi pārvadātāji un tīra ekonomika, es pats esmu ekonomisks, diemžēl, un tīra no ekonomikas puses raugoties, utilitārisms ir galvenais elements. Bet, lai tas būtu pieņemams, arī eh, mums taču ir, eh, piemēram, eh, balsu vēlētāji. Un jākonstatē arī tas, ka pastāv vēl viena problēma, un tā ir saistīta ne tikai ar šīm lielajām automašīnām, bet ar nepieciešamo kvalitātes uzlabojumu preču pārvadājumos. Un te jau mēs nerunājam tikai par šīm lielajām automašīnām. Ja tiek runāts, ka, lūk, automašīnas var braukt šīs lielās tikai tad, ja tiek būtiski uzlabota ceļa, tad kāpēc ne, kāpēc neuzlabot šo ceļu kvalitāti? Bet ir politiski atkal nonākam pie tehniskajiem aspektiem, jo tehniskie var tikai aspekti parāda, ko mēs spējam darīt, bet politiskā, politiskā ziņā mēs pieņemam lēmumu par to, ko darīt vai nē. Nu, var sakot, tas ir viss, kas man sakāms. Thank you for professor. Thank paldies, profesor kungs, un paldies arī par ieguldīto darbu. Tālāk profesors Makināns no apvienotās karalistas. Liels paldies! kopumā eh, man likās ļoti iespaidīgs šis eh, dokuments un jāsaka, ka uzdevums bija eh, diezgan grūts, liels apjoms darba jāiegulda Manuprāt, eh, rezultāts ir diezgan adekvāts. Eh, tad viņi savā pētījumā ir koncentrējušies pamatā uz izmaksu eh, aspektiem mm, gribās izmantot uh, oficiālo terminu šīm te automobīļiem, kas ir uh, lielāki un smagāki uh, automobīļi. Bet svarīgi te būtu koncentrēties arī uz ekonomikas aspektiem. Jā, mēs runājam par piegādas ķēdēm un loģistiku un veidu, kā ekonomiskā kohēzija e, sabiedrībās tiktu stiprināta. Man liekas, te mēs e, dzirdējām par to, ka šis izklausās, ka pētījums ir bijis mazliet ar tādu tā kā varbūt negatīvu pieskaņu. Tie pētījumi, kas ir pamatīgi, e, parasti ir ļoti būtiski. Un jautājums vienmēr, kas sponsorē arī šos pētījumus, un tos, kurus sponsorē valdības eh, vai komisija, tiem ir jābūt īpaši nozīmīgiem, eh, salīdzinot ar to, ko sponsorē lobby grupas. Tāpēc, manuprāt, šis pētījums ir ļoti aptverošs, ņemot vērā tos ierobežojumus, kas pastāvēja, taču savā atzinumā vēlos norādīt uz jomām, kur argumenti varētu būt stiprināti vai paplašināti, un es dažus no tiem pieminēšu. Tad es jau runāju par ekonomisko aspektu, par iegūmiem vajadzētu runāt vairāk. Ne tikai par to, kā mēs eh, ietaupam naudu, bet arī netiešie iegūmi, ko mēs eh, gūstam, pārstruktūrējot eh, šo te sektoru. Vēl kāds aspekts, ko varētu skatīt detalizētāk, ir veicināt satiksme Eh, tad mēs runājam par elastības aspektu, un jau konsultants norādīja, ka valstu vidū pastāv liels atšķirības. Manuprāt, šajā jomā mēs ļoti paļaujamies uz ekonometriku un neesam konsultējušies ar pašu industrijas sektoru, un tad mums vajadzētu konsultēties un saprast, eh, kurās piegādes ķēdes posmos šādus automobīļus mēs varētu izmantot. Un mēs arī labāk saprastu, eh, cik eh, lielā mērā būtu šīs modālās pārmaiņas. Tālāk ceļa aspekti esmu pētījis tos pēdējos gados un zinu, ka ir ļoti grūti modulēt to, kā šie lielie aut kravas auto tiks izmantoti. Mums šobrīd ir ļoti maz datu eh, šajā jomā. Te mēs runājam gan par telpu, par eh, kravas un smaguma ierobežojumiem. Un, eh, ja mums vajadzētu kaut ko darīt, tad noteikti iegūt jaunus, atjaunotus datus šajā aspektā. Un pēdējā minūtē eh, es gribu runāt par šīm modālajām pārmaiņām, eh, par transporta veidu pārmaiņām, kas tiek ļoti uzsvērtas. Ir eh, tātad, zinām, vērtī, vērtējumi par elastistāti, par ietaupījumiem, taču daudz uzskata, ka transporta izvēle parasti balstās uz cēnu. Uh, Un tas, kas netiek novērtēts, ir pakalpojumu kvalitāte, elastība. Un jāsaka godīgi, ka Eiropas e, sistēma šobrīd ir ļoti kvalitatīva, e, runājot par dzelzceļa kravu pārvedājumiem. Ja mēs liberalizējam lielo kravas automobīļu sektoru, e, tad eh, mēs uzlabotu arī konkurētspēju, bet un vismaz noteikti mēs eh, veicinātu uzlabot eh, pakalpojumu kvalitātes šajā sektorā. Vēl daži vispārīgi novērojumi. Ir svarīgi uzsvērt, ka pētījumi, kas ir pozitīvi, runājot par kravas, lieliem kravas automobīļiem, parasti balstās reālajā pieredzē. Uh, Mums noteikti e, jāskatās gan uz tām Eiropas valstīm, gan arī citām pasaules valstīm, kuras šādus auto ir izmantojuši jau daudzus gadus. Nav tādas uh, valsts, kas ir pilnīgi uh, liberalizējušas uh, šo te tirgu un pēc tam nožēlojuši savu lēmumu. Kas norāda, ka šie lielie kravas auto noteikti ir vērtīgi. Un pēdējais, pēdējā piebilde Mums ir jāmēģina definēt eh, to, kā maksimizēt eh, ieguvums un samazināt izmaksas. Rezultātā mēs skatītos, kā varētu pielāgot šos te lielos kravas auto Eiropas infrastruktūrai un kā mēs arī varētu minimizēt eh, ietekmi uz eh, transporta veida pārmaiņām. Un ja e, pētījums to būtu iekļauts, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies, un nākamais ir Brēmeša kungs no Lēvens, lūdzu. Um, I will also be speaking Dutch, so you might... Es runāšu nīderlandiešu valodā. Algemeen, ik vond dit een... Kopumā raugoties, man šķiet, tas, tā bija, tas bija ļoti labs pārskata pētījums, kur ir runāts par uh, Uh, lielo kraus automašīnu izmantošanu un uh, jāņem vērā, uh, ka tas ir temats, kas ļoti daudziem rada problēmas. Un Jāsaka, ka mans pārskats ļoti lielā mērā sasaucas ar Makinon kunga pārskatu. Varbūt es runāšu par to, kas ir atšķirīgs mūsu pārskatos. Tiek runāts par to, kā šo uh, mašīnu izmantošana ietekmē citu transporta veidu izmantošanu. Protams, tas ir tāds ļoti kutelīgs jautājums un, un ir grūti to visu uh, tā pārnest uz Eiropas līmeni un, protams, lielās kravas mašīnas Eh, varētu ierobežot eh, šo galveno autoceļu izmantošanu un eh, šo primāro autoceļu izmantošanu. Protams, ir jārunā arī par emisijām un drošību. Tie ir divi ļoti būtiski principi. Tas ir ļoti atkarīgs arī no tā, kādi ir iemesli šo mašīnu izmantošanai, vai tas noved arī pie šīm transporta veidu izmaiņām. Tam ir nepieciešama vēl papildus pētījuma. Kā Makinona kungs teica, ka, protams, izmaksas, izmaksu un ieguvumu analīze ir jāveic. Bieži vien tas ir viens no galvenajiem principiem, kas tiek izmantots par argumentu un tādu, teiksim, izpēti, dažādu efektu izpēti un arī izmaksu un ieguvumu analīzi. Nu, to es šajā pētījumā neredzēju, ja tiek runāts par izmantoto literatūru. Uh, Uh, ņemot vērā dažāds apkopotos pētījumus, man uzkrītoši šķita tas, ka uh, situācija apvienotajā karalistē tika aplūkot vesels divas reizes, bet, piemēram, Francija, Spānija, nu tur vispār netika mm, veikti nekādi pētījumi. Es domāju, tas nerada tādu pilnīgu iespaidu. Kā jau minēju, uh, pētījumu izvērtēšana, protams, ir veiksmīgs instruments, bet šeit nav tāda objektīva izvērtējuma. Un te nav teikts, kuri tad ir tie faktori, kas būtu noteicošie, lai izmantot šādas mašīnas, kas būtu svarīgi gan no ekonomiskā, gan no sabiedriskā viedokļa raugoties. Un te tiek eh, izveidots arī tāds koridora scenārijs, kad valstis eh, savā starpā var vienoties, piemēram, mēs ļausim, lai šādas mašīnas uh, brauc pa mūsu teritoriju, pa valstu teritorijām, lai tās brauc pāri robežām, ņemot vērā direktīvas grozījumus un, piemēram, uh, saskaņā ar pašreizējo direktīvas redakciju, uh, šāda mašīna var šķērsot vienas valsts robežu. Runājot par secinājumiem. Protams, ir veikts ļoti daudz eh, dažādu teorētisku pētījumu, bet eh, varbūt vajadzētu to beidzot pārnest uz praksi. Un ir eh, tirgi, kur, kurus šo mašīnu izmantošanu varētu ietekmēt ļoti daudz, un es domāju, ja tas tiks darīts, ja tas tiks pamatīgāk izpētīts, tas varētu radīt daudz labāku pārskatu par situāciju. Paldies! Mm in London. Keith, five minutes, please. Un tālāk 5 minūtes uh, Buhan kungam no Londonas. Labdien! Sākšu ar sava atzinuma pārskatu. Manuprāt, pētījums bija ļoti vērtīgs. Un mēģināšu arī apkopot dažus pretrunus, eh, problēmas, eh, kas šeit, ko es šeit reģistrēju, un arī savus secinājumus diemžēl detalizēti secinājumi un scenāriju izvēle pilnībā neatspoguļo tos aspektus, kas tika e, minēti galvenajā ziņojumā. Un jāsaka, ka tas, kas ir nepieciešams politiķiem, ir vajadzīga detalizēta, uz pierādījumiem balstīts pētījums, e, kas atbildās jautājumu, kāpēc un kāpēc ir šādas atšķirības starp dažādiem pētījumiem. Uh, Tātad stiprās puses jūs jau dzirdējāt par dažām no tām. Pirmām kārtām ir ļoti labi norādītas atšķirības starp eh, tātad, dažādiem transporta eh, veidiem krāvu pārvadājumos. Un šī te iekšējā elastība uh, ir ļoti svarīga, lai saprastu eh, šo te transporta līdzekļu un kilometru sastarpējo saistību un kāds ietekmēs vīdi un drošību uz ceļiem. Tāpēc domāju, ka ziņojumā ir ļoti labi atspoguļots atbildes uz šiem jautājumiem. Un tur ņemts vērā arī emisiju aspekti un dažādi satiksmes aspekti. Taču runājot par vājām pusēm, kuras arī es esmu pamanījis un norādījuši uz dažām svarīgākajām. Pirmkārt, runājot par krāvām, ir ļoti saprast to lomu, analizējot uh, kilometrus, ko transporta līdzekļi šādi veids, un to, kā tas uh, ietekmēs tradicionālos uh, kravas autos. Uh, Un te mēs redzam, ka šis LGV sektors mm, tiks ļoti e, ietekmēts, un e, šis aspekts būtu jāiekļau pētījumā. Jāsaka, pārmaiņas loģistikas sektorā, kas mainīs e, tonus kilometru e, izmaiņas, te mēs varam nonākt situācijā, kad nekādi netiek ietekmēts e, preču tirgus. E, Ir zinām pētījumi, pētot eh, pārtikas produktu pārvadājumus eh, Eiropā. Un trešais punkts ir par šo te tīklu, tad runājot ne tikai par ekonomiskajiem aspektiem, bet arī par vides izmaksām, kas, eh, ar kurām nāksies saskarties. Vēl kāda lieta, kur trūkst šajā pētījumā. Uh, dažādajiem ziņojumiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, analizējot šo te automobīļu operators, kas to izman, tos izmantos savām vajadzībām vai arī vispārīgiem pārvadājumiem. Un te ir ļoti lielas uh, atšķirības. Un jāsaka, ka tas ir jāņem vērā arī šādu pētījumu veicot. Elastība jau tika pieminēta un tā ir svarīga. Par tonnām es jau arī teicu, Tātad e, iespējams, ka tas ļoti maz ietekmēs produktu ražošanas apjomus, taču tas noteikti ietekmēs tonnas kilometrus un transporta līdzekļu kilometrus. Konkrētos pētījumos ir ļoti būtiski, ka mēs detalizēti analizējam šos aspektus. Piemēram, Zviedrijā ir runa par desmit gadiem, kurā nav manīts nekādas pārmaiņas. Taču patiesībā šādas bija. 90. gados E, ievērojami samazinājās e, dzelzceļa pārvadājumi par 20% aptuveni. Un šie konkrētie pētījumi noteikti būtu jāveic detalizētāk. Un pēdējais e, mans komentārs, lai saprastu šīs te atšķirības un gan no tehniskā skatu punkta, gan citiem, ir jāņem vērā, ka būs iekšēji operatoram būs izmaksu ietaupījums, kas nebūs tas pats, kas kopējo izmaksu ietaupējums, ņemot vērā vīdes eh, aspektus un tam līdzīgi, lai samazinātu šos te ārējos sabiedrības izmaksas. Mums ir jāpiemēro attiecīga politika. Un jāsaka, ka mēs nepiedzīvosim progresu šajā jomā, ja nebūs nepieciešamā ietvera, kas ņemtu vērā modālās pārmaiņas un ārējās izmaksas. Tā vietā būs ļoti grūti atrast tehniski pieņemamu, tātad arī sabiedrībai pieņemamu risinājumu. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu mm, deputātiem, nosīšu sarakstu. Misters Grošs, Elkadro, Maisner, Lichtenbergs, Mr. Benjams. Mr. Koks, Mr. Krāmers. Okay. End of. No more putting hands up in. Un vairs lūdzu neceliet rokas, mums vairs nav gana laika. 35 minūtes, katram kolēģim 2 minūtes, un tad uzklausīsim atbildes. Jā, man ir pulkstens, um, sekundes tiek skaitīts, pirmais groša kungs, 2 minūtes, paldies priekšsēdētāja kungs. Sākumā gribēju pateikties eh, par pētījumu izvērtēšanu, ņemot vērā to, cik daudz tiek sagaidīts eh, no šādiem pētījumiem, eh, viss ir ļoti proporcionāli un, protams, katrs šo rezultātu var aplūkot, kā viņš vēlas, bet mēs dzīvojam šajā politiskajā realitātē un, protams, komentāri dažreiz var būt subjektīvi. Uh, Gribētu vienkārši pateikt, jā, šīs, nav, šīs saruna nav nekas jauns, par to esam apspriedušies jau neskaitāms reizes, un es atceros, ka mēs izstrādājam labu priekšlikumu, proti, ka dalība valstīs ir tik lielas atšķirības, ka būs ļoti grūti veikt tādu ļoti vispārnošu pētījumu un atrast vienu normu visai ES. Protams, uh, Nozare savā ziņā jau regulē pati sevi. Es nevaru iedomāties, ka rītdien jau kāds uzņēmums nopirks šos lielās kraus mašīnas, neveicot jau pietiekam labu um, izmaksu un ieguvumu analīzi, un nesot droši, ka tas patiešām rentēsies. Nākam, uh, nākamais punkts. Protams, mē, eh, mēs nevaram panākt automātiski dzelzceļa nozars uzplaukumu, ja mēs eh, attieksimies no citu transporta veidu izmantošanas. Ja dalība valstis pašas investēs vairāk naudas nevis dzelzceļā, bet arī automaģistrālēs, tad, protams, ar šādu uh, rezultātu ir jāsamierinās. Uh, tie akcenti, ko mēs iekļāvājam Ajālas Sendersas ziņojumā, uh, proti, ka par drošību, veselību, infrastruktūru un vidi ir jāmaksā valdībām, par to ir jāizdod valsts līdzekļi, lai būtu pietiekama liela saskaņotība visās valstīs. Un es domāju, tas bija tas galvenais stūrakmens, uz kura balstīties, domājot par turpmākajām uh, diskusijām. Un, dargais kolēģi, jūs par to varēsiet savā dzimtajā pusē diskutēt pirms un pēc vēlēšanām. Jā, jā, ak vēlēšanas, saka priekšstādātājs Elkadrāvī kungs, divas minūtes. Paldies, paldies par ievadvārdiem. Es domāju, ka es varu uh, piekrist Laifstrīda kungam. Nu, jāsaka, mm, apkopojot dažādus pētījumus, var nonākt pie atšķirīgiem secinājumiem, runājot arī par elastīgumu. Un, protams, ja jūs domājat, ka tiks e, izmantoti lielāki kraus automobīļi, ka jūs samazināsiet automobīļu skaitu, bet būtu iespējams argumentēt, ka ceļa transporta konkurence nozīmēs to, ka aizvien vairāk tiks pārvadāts tieši pa ceļu, un tas noturīs kaitējumu citiem transporta veidiem. Protams, drošībai tas neko labu nenozīmēs. Šie lielie kraus automobīļi, protams, sver vairāk, un tie, eh, ja, ja notiks avārija, tai būs daudz nopietnākas sekas. Es vēlējos pavaicāt, vai pētījumos pietiekami daudz uzmanības tiek pievērsts uh, ārējiem faktoriem, faktoriem, eh, ārējiem izmaksām, investīcijām, eh, nelaimes gadījumiem, eh, runājot arī par ceļu uzturēšanu, lai samazinātu pēc iespējas vairāk negdienu skaitu. Un galu galā ir ļoti vienkārši jautājums, vai mēs vēlamies, lai vēl vairāk preču un cilvēku tiktu pārvadāti pa ceļiem, vai arī mēs pieņemsim tādas politiskās vadlīnijas, kas, piemēram, Eh, stimulēs tieši dzelzceļa un uh, ūdensceļa izmantošanu. Domāju, ka franču eksperts to pietiekami labi uzsvēra. 2050. gada transporta baltā grāmata, tur ir minētas dažādas Eiropas komisijas ambīcijas, lai panāktu šo preču pārvadāšanas pārnesi no, uz dzelzceļu, no ceļa uz dzelzceļu un tā tālāk. Ja jūs mēģināsiet darboties tādā virzienā, kā ir minēts, jūsu sagatavotajā dokumentā jūs panāksiet tieši pretējo, un tas nebūs vairs saskaņā ar Baltajā grāmatā minētajām ambīcijām. Paldies, Beņemkungs, lūdzu. Meisners kundze ir prom. Paldies. Pirmām kārtām runāt par drošību. Saskaņā ar ziņojumā teikto Eh, it kā eh, uzlabosies drošības rādītāji. Nu, kā jūs to esat izmērījuši? Vai jūs esat eh, saskaitījuši nelaimes gadījumu skaitu vai upuru skaitu? Ir teikts, ka būs vairāk nopietnu ne, satiksmes negadījumu, bet būs nopietnāk satiksmes negadījumu, bet to skaits būs mazāks. Tālāk e, ir arī lēsts, ka samazināsies siltumnīca efektu radošo gāzu emisijas, bet ko tas nozīmēs runājot par pārēju nu, uz citiem transporta veidiem, jo, piemēram, dzelzceļā ir e, rodas par 40% mazāk emisiju nekā, piemēram, uz e, ceļiem. Tālāk Runājot par dažādiem izmantošanas veidiem, eh, kungs no Lēvenes to pieminēja, tātad eh, pilsētu ceļu, ielas, eh, lauku ceļu un tā tālāk. Es domāju, ja piemēram lielās kraus automašīnas varēs pārvietoties tikai pa konkrētiem koridoriem saskaņā ar infrastruktūras standartiem, nu tam varētu būt cita ietekme, ja jūs vienkārši pasakāt, ka. Uh, Dažās vietās šīs mašīnas nevarēs braukt, ņemot vērā svaru ierobežojumus. Tas jau nozīmē pavisam ko citu. Uh, Pētījumā to tiek runāts arī par izmaksām, par infrastruktūras izmantošanu, par uh, tiltu nostiprināšanu, par jaunām stāvvietām, kas būtu piemērots tieši šiem lielajiem automobiļiem. Un ja mēs ko tādu pieņemsim, nu tur mums būs nepieciešams ārkārtīgi daudz investīciju. Un galu galā man tad rodas pēdējais jautājums, ņemot vērā to, ka dalību valstīm jau tā ir grūti ar finansēm tās jau tāpat nevar finansēt viss, kas ir nepieciešams. Nu, būs nepieciešams krietnas investīcijas. Nu, cik ilgā laikā dalība valsts šīs investīcijas varētu sakasīt kopā? Paldies. Paldies, Eva, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kad mēs pēdējo reizi diskutējām par šo jautājumu. Diskutējām tāpat arī par pētījumiem. Gandrīz visi uh, komitejas locekļi, kas uh, šim jautājumam pievērsās, teica, ka neaņem vērā nevien mikroekonomika, bet arī makroekonomika, tautsaimniecība. Protams, situācija kalnainos reģionos ir pavisam savādāka nekā līdzenumos, un uh, tas, ka jūs neņemat vērā mikroekonomiskos rādītājus, ir pilnīgi nepieņemami. Lai izvērtētu jaunu transporta modeli, ir jādomā nevien par mikroekonomiku, par to, kādu pēļņu varētu gūt konkrēts uzņēmums, ir jādomā arī par makroekonomiku. Jūs minējāt, ka tas varētu būt problemātiski, bet tūneļi. Uh, apli uz ceļa, uh, stāvvietas, tilti, nu tur būs nepieciešama pielāgošanās šādām automašīnām. Es nezinu, kā ir iespējams to finansēt. Gribēju teikt, ka šajā pētījumā ir ļoti daudz balto plankumu, jo netiek ņemtas vērā uh, makroekonomiskās izmaksas, uh, Tur netiek domāts ne par infrastruktūru, ne arī par to, kā tas ietekmēs uh, dzelzceļa nozari, jo būs negodīga konkurence. Uh, konkurējiet ar uh, ceļu transportu. Nu, mums ir nepieciešama informācija, nevis tikai kaut kādi tādi aiz matiem pievilkti izteikumi. Un maigi izsakoties, man viens princips likās uh, ļoti tāds avantūristisks. Eh, bija trīs valstis, kas tika izvērtētas. Tās ir valstis, kas ir uh, izmantojušas lielos automobīļus un vēl no tiem nav atteikušies. Un jūs izdarāt secinājumu, ka jā, ka tas ir ļoti pozitīvi, jo valsts nav atteikušās no, šos, no šo automobīļu izmantošanas. Nu, tas ir ļoti avantūristiski. Tālāk runājot par emisiju samazināšanu, ir jau pietiekami labi aprēķina modeļi, ko ir izmantojusi komisija, un šie modeļi bija jāizmanto. Es, protams, jums varētu šo to pastāstīt par to visu. Paldies! Rikē kungs, divas minūtes. Paldies priekšsādātāji! Gribēju pateikties pētījuma autoriem un teikt, ka, lai kāda arī nebūtu visi šie pētījumi, mūs priekšā grib atgādināt trīs punktus, kas tomēr jāatminās. Uh, un ko nav viegli saprast. Pirmām kārtām pastāv ļoti liels problēmas pir, lēmumu pieņemšanu visas Eiropas mērogā, tāpēc, ka ļoti liels demogrāfiskās, geogrāfiskās atšķirības un tā tālāk. Beļģija, piemēram, nav Zviedrija un tā tālāk un tā joprojām. Otrām kārtām ekonomikas ietekme, protams, būs pozitīva, tāpēc, ka būs eh, vairāk ieliekams viena automašīna, konkurētspēja uzlabosies, emisijas samazināsies Un jūs jau dzirdējat, tiek runāts arī par to, ka vairāk satiksmes notiks pa ceļiem. Tas ir diskutabls jautājums. Un ir redzam, tāpat laikā Zviedrijā, lūk, 90% no pārvadājumiem notiek pa ceļiem tagad. Un sociāla politiskā ietekme tāpat ir nozīmīga šīm automašīnām, būtiska ietekme uz infrastruktūrām. ir jāpiemēro šīs infrastruktūras, kā automašīnu novietnes ceļu un tam līdzīgi. Trešām kārtām visi šie satiksmes negadījumi un to aplēses, eh, jāsaka, būs daudz letālāk, un tāpēc man grūti ticēt tam, ka samazināsies negadījumu skaits. Nu, sociālā iecietība nu, faktiski nepastāv šajā ziņā sabiedrībai nepatīk šīs automašīnas, un secinājumi ir tādi, ka nav nebūtu acīm redzam kaut kādu veidu objektīvu secinājumu iespējami šeit. Nē, ja mēs eh, tālāk ņemam vērā ekonomiskos dalībniekus, tad, protams, tas viņiem būtu vēlami. Ja mēs savukārt raugāmies no sociāla politiskā aspekta, tad redzam, ka varbūt tomēr eh, jābūt ļoti piesardzīgiem šajā ziņā. Ertuga kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, es nezinu, vai tas, ka nokopēja dokumentu un pēc tam to uh, uzdot par jaunu pētījumu, ir pietiekami labs veids, kā rīkoties. Kas tad ir pasūtījis šo pētījumu, kas ir izmeklējis ekspertus, kas par to ir maksājis? Nu, gribētu labprāt dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem. Jā, tagad par saturisko pusi. Daudz kolēģi jau to pieminēja. Mikonen kungs teica, ka ir pārāk maz datu mūsu rīcībā. Nu, tieši tādēļ mēs par to diskutējam piemēram, Eiropas komisija nav veikusi ietekmes izvērtējumu. Tas ir viens iemesls. Tālāk Makinona kungs teica, ka ir jāpiedāvā labāk pakalpojums dzelzceļa. Mēs Baltajā grāmatā, kā jūs zināt, mēģinājām par to runāt, un mums par to noteikti vēlreiz ir jāapspriežas. Šajā pētījumā no paša sākuma ir izteikta hipotāze, hipotēze, ka Eh, ir izmantots viens transporta veids, proti ceļu transports, bet tā jau tas nav. Ja mēs ņemtu vērā visus pārējos transporta veidus, tad būtu skaidrs, ka būs šī pārmaiņa, ka tiks izmantot vairāk citi transporta veidi. Mēs zinām, ka 25 līdz 30 procenti e, e, izmaksu samazināsies uz ielas, tātad mēs nevaram teikt, ka e, nevaram izlikties, ka nebūs nekādas trans pārmaiņas transporta veidu izmantošanā. Bija arī pētījums 2011. gadā veikts, tas ir pašā apakšā kaut kur jūsu dokumentā minēts. Jā, Vācijā divas minūtes paskrien ļoti ātri, bet es gribēju vēlreiz pievērsties izmaksām. Tikai Vācijā uh, 11 miljārdi eiro būs nepieciešama, lai uh, izbūvētu tiltus. Austrijā 4,5 miljārdus vajadzēs izdot. Polijā uh, ministrijas uh, ir ļoti kritiski noskaņots, un tas jūs pētījumā vispār nav minēts. Un, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, es gribēju teikt, uh, ka tā būs tāda uz leju ejoša spirāle. Uh, ceļu satiksme kļūs aizvien lētāka, un, protams, citi transporta veidi kļūs kļūs dārgāk un tie tiks mazāk izmantoti. Un vēl viens teikums, priekšsēdētāja kungs. Ja šīs milzīgās automašīnas tiks izmantots, tas ir ļoti naidīgi pret MVU. Es to gribu pateikt visiem kolēģiem. Patiešām esmu pārsteigts, ka MVU uh, eh, pārvadājumu uzņēmumu šeit vispār nekliedz. Uh, Viņiem tas būs milzīgs uh, trieciens, jo viņi vispār nevarēs atļauties šādus milzīgus automašīnas nopirkt, vispār nerunājot par kaut kādu godīgu konkurenci. Lūdzu, atdodiet atpakaļ šo pētījumu, lai tas beidzot tik pārstrādāts un tad piedāvāts izskatīšanai mūsu komitejai. Paldies! Jā, ja, vielen dank, Koha kungs! Paldies, paldies arī Stīra kungam! domāju, ka e, šis pētījums nav tik nesaprotams, kā te mēģina uh, runāt citi kolēģi, tikai tādēļ, ka viņiem nav paprātama pētījuma rezultāti. Uh, ko teica Makinona kungs? Viņš teica, ka šīs uh, garās automašīnas viss nemaz nav vienāds. Ja mēs runājam par 60 tonām, tas atšķiras no 40 tonu smagas automašīnas. Uh, Un ja mēs runājam par 40 tonu smagu automašīnu, tad te nevajag vairs uh, pārbūvēt ne tuneļus, ne tiltus, ne izbūvēt jaunas uh, uh, stāvvietas. Nu, par kādām automašīnām mēs te runājam? Tālāk par automašīnu modeļiem. Mēs te nerunājam par uh, to, ka vecās mašīnas tiks padarīts uh, garākas, būs pilnīgi jaunas automašīnas, tur būs video kameras, labākas bremzes, labāki lukturi un uh, jāparūpējas. lai um, būtu ievērot visu drošības noteikumu un jaunos, jaunās mašīnas vispār nevis pārkraut. Tagad bieži vien vecie kraus automobīļi vadā pārāk lielu kravu nekā būtu atļauts. Iepazīstieties ar uh, pētījumu, kas tika veikts uh, Erfurtes Tehniskajā universitātē par kombinēto transportu. Uh, Varbūt tad, Laikfrīd kungs, jūs nonāksiet pie citiem secinājumiem. Šķiet ar to ir gana. Es vienmēr esmu atbalstījis šādu automašīnu izmantošanu, protams, ievērojot subsidaritātes principu. Paldies! Krāmer kungs, divas minūtes. pētījuma uh, galvenais domu grauds man šķiet tāds, ka pētījumos nav nekādas saskaņotības, nerunājot par noslogojumu, ne par izmaksām, ne par ko citu. Šo pētījumu vispār nevienam nav līdzēts. Ir ļoti daudz dažādu trūkumu. Milzīgās kraus automašīnas ir piedāvā izmantojamas, piemēram, lauku reģionos. Pie mums 60% tiek pārvadāti pa dzelzceļu. Amerikā šis procents ir mazāks. Un ja jūs domājat, ka ieviešot šādas automašīnas, jūs izdarīsiet pakalpojumu arī dzelzceļu nozarē, nu tā ir pilnīga patiesības sagrozīšana. Natürlich zwischen Schweden un Sviedrija un Somija. Tās ir valstis, kas šādu infrastruktūru ir izmantojuši jau gadu desmitiem, tām nekas vairs nav jāmaina, bet mums tas ir jādara. Vācijā, piemēram, Leverkūzenē uh, ir aiz, aizslēgti vairāki tilti arī Šlēzvigas Holšteinas pavalstī, jo mums nav naudas, lai tos remontētu, bet ja būs šie milzīgie, briesmīgie kraus auto, tad mums vajadzēs celt jaunus tiltus un esošos pārbūvēt. Nu, mums nav naudas tam visam. Nevar iet šādā virzienā. Un kā trūks šajā pētījumā? Piemēram, Amerikā ir veikti līdzīgi pētījumi par 54% preču, kas pārvadājams pa dzelzceļu, un mēs zinām, ka, piemēram, šeit tikai 54% no infrastruktūras tiek izmantot, un kas tad notiks pēc diviem gadiem? Uh, vai šeit mainīsies, eh, vai mēs izmantosim vairāk citus transporta veidus un citus mazāk. Nu, ir, jā, nevar visu aprēķināt tikai ar matemātiskām formulām, ir jāpalūkojas arī realitātē. Protams, infrastruktūrai ir jāmainās. Ne jau katrs tilts ir jāpārbūvē, bet uh, apvedceļi, līkumi un tā tālāk. Ertuga kungs teica, ka lielajiem uzņēmumiem uh, tas nozīmēs peļņas eh, privatizāciju un zaudējumu socializāciju. Nu, ar to vien eh, nebūs daudz nevienam līdzēts. Paldies, Mihēl, priekšsēdētājs turpina. Tikai daži vārdi, ko es par to visu domāju. Ko mēs varam secināt, eh, klausoties kolēģi teiktajā un izvērtējot arī šo pētījumu? Protams, mēs šeit runājam par ekonomiku un par transporta ekonomiju. Ja mēs samazināsim uh, ceļu transporta izdevumus, tas nozīmēs to, ka ir iespējams uh, dzelzceļam kļūt konkurētspējīgam, nu tad jūs esat pilnībā atraut no realitātes, jūs dzīvojat kaut kādā iedomu pasaulē un mēs gribam, lai dzelzceļu joma varētu attīstīties un plaukt ja mēs izmantosim šīs milzīgās kravas automašīnas, nu vienalga, kā jūs tās saucat, mēs īstenībā tirgu uh, padarīsim netaisnīgāku un dzelzceļa nozar cietīs. Protams, kaut kas ir jādara, ir jāmainās arī domāšanas veidam, dzelzceļa nozare strādājušo vidū. Bet, ja jūs uh, darīsiet eh, tā, kā ir piedāvāts šajā pētījumā, tad jūs vienkārši nožņauksiet dzelzceļa satiksmi kā tādu nu labi, mēs varam pieļaut šo lielo automašīnu izmantošanu, no tā jau neesmu ļoti nobijies, bet es esmu nobijies no tā, ka pēc tam tiks izmantoti 60 tonas smagi uh, automobīļi, pēc tam 72 tonas smagi un tā tālāk. Nu tad maisam gals būs vaļā un svaru varēs palielināt un palielināt. Kādēļ jūs tā iestājaties par visu šo lielo automobiļu izmantošanu, it kā, ka tikšot eh, samazināta eh, preču pārvadāšanas cena, bet tas nav galvenais pašmērķis. Lichtenbergers kundze ļoti pareizi teica, ir jāvar ārā arī sociālā dimensija, to nevar ignorēt tikai tādēļ, ka tas preču pārvadāšanu padarīs lētāku. Došu vārdu Džeimsam ja jūs vēlaties atbildēt un jūs varētu tātad izvērtēt kolēģu izteikums. Došu jums 5 minūtes un pēc tam pārējiem uh, ekspertiem katram pa divām minūtēm. Jums, protams, nav nekas uh, jāsaka par katru cenu, bet tas ir demokrātiski. Man jums jādod vārds, lūdzu. Well, um... Paldies. Nu, protams, ka viedokļi bija ļoti atšķirīgi. Centīšos varbūt atbildēt uz pāris jautājumiem, kas tika uzdot tieši man. Man vajadzēja, kā tiek drošība, satiksmes drošība mērīta. Vai tas ir vienkārši mazāk, mazāks upurskaits? Nē, ziņojumos, ko apskatījām, skatījāmies uz ekonomisko novērtējumu seju satiksmes drošībai. Tur ņemta vērā tādi faktori kā ekonomiskās izmaksas, kas saistīts ar upuru glābšanu. Uh, tāpat arī negadījumu nopietnība un tā tālāk. Ne tikai negadījumu skaits kā tāds. Un kāpēc secinājums ir tāds, ka tas tomēr būtu uzlabojums ceļu satiksmes drošai radīts tāpēc, ka tā viņš šķiet, ka būs krietni mazāk automašīnu uz ceļiem. Un, protams, šeit ir, e, nu, jāliek kopā šīs divas nianses, gan no negadījuma nopietnība, kas, protams, būs nopietnāka negadījuma, bet būs to krietni mazāk, jo automašīna būs mazāk uz ceļiem. Tālāk jautājums par, ta, ko, par to, kā uzlabot infrastruktūru un kas par to maksās. Ir īpaši ņemot vērā, ka valdībām šāda līdzekļu nav. Te ir dažādi mehānismi, kas varētu tikt piemēroti, ja tas būtu tas virziens, kurā vēlties doties, piemēram, Zviedrijā, tika noteikta um, nodeva šo automašīnu izmantotājiem. Nīderlandē visi pamatojās uz pieņēmumu, ka, ka maksas tiks, tiks palielināts, piemēram, autostāv stāvvietās un tam līdzīgi. Vēl kādi jautājumi? Baicāja, vai šīs sabiedriskās izmaksas nav atstātas malā, un vai neesam skatījušos tikai un vienīgi uz pārvadājumu ekonomiskajām iz, izmaksām. Uh, Nē, tā nav. Tāds nebija šī pētījuma mērķis. Mēs centāmies ņemt vērā visa veida izmaksas. Tāda ir ekonomikas analīze. Nevar šeit skatīties tikai uz privātiem ieguvumiem un neņemt vērā valsts izmaksas. Nē. Šeit apvienoti visi šie faktori, visi šie mainīgie, tostarp arī vidas drošība, vidas aizsardzība, infrastruktūras un tam līdzīgi. Bet ziņojumā viss cauri ir skaidri un gaiši pateicis, ka ir būtiskas domstarpības un ne, uh, nav vienprātības par dažādiem aspektiem, tāpēc mēs necenšamies jums apgalvot, ka te ir kaut kāda viegla un vienkārša atbilde. Pamatojoties uz pieejamiem pierādījumiem un konstatējumiem, kas, diemžēl, kā jau teicu, ir ierobežoti un attiec pārsvarā tikai uz Ziemeļa Eiropu, eh, nu, redzam, ka nav tik viegli to visu konstatēt, vajadzētu skatīties arī uz to, kas notiek reālajā dzīvē, un tu, šobrīd šādi izmēģinājumi notiek tikai un vienīgi Ziemeļa Eiropā. Un pamatojoties uz šiem pētījumiem, var secināt, ka priekšrocības eh, tiek radītas, bet, protams, ka ir vajadzīgi arī citi ietekmes, no, ietekmes novērtējumi. Būtu ļoti eh, negudri virdīties uz priekšu tikai pamatojoties uz pašreiz esošajiem pierādījumiem. Ziņojums cenšas ieturēt tādu objektīvu, neatkarīgu pozīciju Es gribu teikt, ka es neesmu gan darbojies nekādā veidā par labu kādiem lobiem. Es vismaz katrā ziņā pilnīgi noteikti personīgi neatbalstu. Ne, neesmu ne par, ne pret šādām automašīnām. Nezinu, vai te bija vēl kādi jautājumi, šķiet pārējie bija tādā komentāru līmenī. Nē, šķiet tas arī viss. Sociālie aspekti. emisiju, emisijas, piemēram, siltumnīca efekts siltumnīca efektu radošo gāzu emisijas var censties aplēst, bet tā nav tāda precīza zinātne, precīzi fakti, skaitļi. Jebkāda veida modāla, pārvadājuma modalitātes maiņa, protams, radīs kaut kādas arī pārmaiņas, ietekmes arī emisijas. Ziņamā skaidri teikts, ka tas iemesls, kāpēc būtu samazināšanās emisijās lielākoties tāpēc, ka šīs automašīnas rada mazāk emisiju uz transporta tonu, uz kilometru tonu nekā šobrīd. Nu jā, vienprātības šajos pētījumos nav. Nu, šķiet, vairs neko īsti nevaru uh, um, pateikt, izgudrot no sakām. Nu, ar to arī beigšu līdz ar to savu stāšanos. Paldies, turpin priekšādātājs. Nu, tagad pa divām minūtēm katram no mūsu pētījumu pārskatījumiem. Kruzēkungs, jums pirmajam vārds. Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka esam nonākuši situācijā, kur, nu, iestāsies zināmā mērā tāda kā šizofrēnija. Uh, Francijā, piemēram, konstatējam tā, ja palielinās ātrums uz ceļiem, tad eh, pieaug, piemēram, papildus mirstību negadījumos. Un, diemžēl, valdība tepat laikā nevēlas samazināt ātrumu, atļaut ātrumu uz ceļiem. Tātad tā ir tāda tiešām eh, div, divdomīga situācija. Un arī šajā gadījumā ir ļoti līdzīgi. Šeit ir dzelzceļa transporta aizstāvētāji, ceļu transporta aizstāvētāji. Uh, Nu, ceļu transports pastāv ilgi un dikti, un tas pats attiecas arī uz dzelzceļiem. Zinām, ka dzelzceļiem ir daudz grūtāk e, palielināt apjomus, un preces e, tiek daudz vieglāk pārvadāt pa ceļu. Bet, nu, nevaram eh, teikt, ka tāpēc šādu sadalījumu dēļ mums būtu jāpalielina šķērsli ceļu transportiem. Nu, ka vajadzētu tāpēc, piemēram, radīt papildus ceļu maksas un tam līdzīgi. Tas viss ir saistīts ar drošību. Piemēram, šīm lielajām automašīnām, šofers, lielajās automašīnām šoferiem daudz vieglāk pārredzēt, saprast to, kas notiek uz ceļa, tās ir daudz drošākas. Nu, Un varbūt šeit drošība saistīta ne tik daudz ar automašīnu apmēru, bet gan ar uzlabotu uh, tehnoloģiju. Es domāju, ka no šāda aspekta mums jāskatās. Un arī tāpēc ja vēlamies virzīties uz priekšu ar šīm automašīnām, tad jāuzlabo automašīnu drošums vispār. Un jāsaka, jaunajās automašīnās tas jau ir noticis, piemēram, skatāmies uz ASV. Tur, piemēram, ļoti lielā mērā notiek šīs pārbaudas, pārbaudas svāra automašīnām uz ceļiem un tā tālāk. Tā ir vesela sistēma. Un es gribētu, lai tādā virzā, veidā uz priekšu virzās ceļu transports ar šiem drošības pasākumiem. Paldies. Makinen kungs, lūdzu. Jautājums, kas jāuzdav, jāuzdod Nu, kas tad notiks ar visiem tiem uzņēmumiem, kas ir daļa no Eiropas industrijas, kuriem, kuri nevar izvēlēties šo modalitāti? Viņiem ir zināmas preces, grafiki, geogrāfiski ierobežojumi, un viņiem ir nepieciešami ceļu pārvadājumi. Un jūs nedrīkstam liet šiem uzņēmumiem piekļuvi ceļu transporta uzlabojumiem. Izskatāmies uz pārvadājumu tirgu Eiropā ļoti daudz kravu pārvadājumu, ko dzelzceļš nekad nevarēs paņemt, ir īpaši neblīvu pārvadājumu jomā. Ja skatāmies uz to, kas šobrīd ierobežo eh, svaru eh, uz eh, automašīnu, vairāk kārt lielākoties tas ir nevis svars, bet gan apjoms, tilpums pētījumi, kas tikuši pārskatīti, visi paredz ļoti dažādus scenārijus, tiek apskatīti dažādi transporta automašīnu veidi, Diemžēl pārsvarā visi pieviesās pie 25 metru garuma un 60 tonu transporta līdzekļiem. Nu, nav jau obligāti jāpalielinās arī šim svaram līdz šīm tonām. Nē, tikpat labi varbūt automašīnas, kas nav smagāks par pašreizējiem automašīnām, bet piedāvā lielāku tilpumu kravai. Un no infrastruktūras punktiem tad tādā gadījumā arī šeit nav vajadzīgi tik tālāki uzlabojumi, jo šīs automašīnas nebūtu smagākas. Vēl viens jautājums, piemēram, to, cik Eh, par to, cik pieejama būtu šīs automašīnas. Te mēs varam ar visādi gudri spriedelēt un eh, mēģināt kont, un zinām, ka ir jauns iespējas, kas var, piemēram, telemātiski pārzināt, kur šīs automašīnas atrodas, tās var novirzīt citur, un līdz ar to var minimizēt šos transporta līdzekļu ietekmu uz infrastruktūru. Nu, mēs personīgi domājam, ka no šīs sastrēguma ir iespējama izējuma, bet kamēr mēs skatāmies tikai uz vienu transporta automašīnas veidu un, un domājam visu laiku tikai par dzelzceļu, nu tad mēs risinājumu neatradīsim. Nākamais runātājs. Jā, ik savas uh, eh, algamienu. Bremeškungs, paldies. Es gribēju tikai pateikt, ka ir ļoti maza iespēja, ka tuvākā un tālākā nākotnē samazināsies pieprasījums ceļu transporta jomā. Tieši tādēļ jāpasaka, ka katrajam transporta veidam ir jābūt pietiekam produktīvam. Mēs runājam gan par jūru, gan par dzelzceļu, gan par ceļu. Protams, eh, ir iespējams izmantot kravas automašīnas, lai veiktu pārvadājumus pa ceļiem, bet ir iespējams taču arī daudz ko pārvadāt pa ūdens ceļiem un dzelzceļu, lai varētu pietiekami labi reaģēt uz aizvien augošo pieprasījumu. Nu, tikai to gribēju pateikt no savas puses. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, Vukankungs arī dzen. Paldies priekšādātāji. Trīs pavisam īsi punkti lai arī esmu transporta jomas ekonomists, es vienlaicīgi cenšos būt arī tāds vietas māceklis, un ļoti labi zinām, ka ceļu transportam ir ļoti augstas ārējās izmaksas. Un tāpēc, ja mēs samazinam iekšējās izmaksas operatoriem, tad ar vien vairāk būs šo pārvadājumu un pastāv būtiski iespēja, ka sociālās izmaksas pieaugs. Tas ir galvenais punkts, kas arī tika minēts diskusijās, un domāju, ir ļoti svarīgi to atminēties lēmumu pieņemšanas procesā. Otrām kārtām par svaru un apjomu un tilpumu. Mēs visi zinām, ka trūks datus par to, kā kubikmetros tas viss izpaužas, bet šeit pastāv viena problēma un atsaukšos uz to, saukšu to par tādu kā uh, grūtmus velcijus efektu. Nu, teiksim, vienam operatoram ir vajadzīgs šis tilpums un tā tālāk, bet ja tas derēs vienam operatoram šāda veida ierobežojums, tad otram tas nederēs. Un līdz ar to vienmēr pastāvēs kaut kāda veida tī, balsis, kas teiks, nē, mēs vēlamies to mainīt, lai pielāgotu mūsu vajadzībām. Tas mums ir jāatzīst, un tāpēc ir jābūt kaut, mums kā profesionāļiem spējīgiem pateikt kaut kādu vienu zelta vidusnormu. Un vēl visbeidzot viena lieta, kas ne, par ko daudz netika runāts, bet kas Eiropā jau ir populāra, un tā ir. Uh, nu, piemēram, šāds pieņems, ja grasās samazināt iekšējās izmaksas, ja mēs tagad samazinās operatoriem, ja mēs noteiksim maksu, kas ir vien, ceļu maksu, kas ir vien vairāk eh, kļūst populāra Eiropā, tad svarīgi, lai arī pētījumos šādas izmaksas tiktu ņemtas vērā. Nu, tātad šīs visas lietas, šie, at, šie aspekti ir jāņem vērā un jāiestrādā. Arī ārējās izmaksas ir jāiekļauj iekšējo izmaksu analīzē, ja vēlamies efektīvu lēmumu pieņemšanu. Paldies, turpin priekšādātājs. Nu, referentkungs. Jūsu noslēguma secinājumi. Paldies, priekšādātāji. Bija ārkārtīgi interesantas diskusijas. Pā, tagad izteikšos vāciski, jo nu vairs nav tik sarežģīti termini man jālieto. Uh, Atvainojos par skarbiem vārdiem, ko teicu sākumā, bet par saturisko jēgu runājot, es tomēr pie tā pieturēšos. Bija ļoti interesanti redzēt, cik ļoti dažādi viedokļi bija arī ekspertiem attiecībā uz šo dokumentu. Es domāju, ka mēs neesam pavirzījušies priekš, esam turpat vien, nu, par to ārkārtīgi žēl ar šo pētījumu. Eh, nu, tiek pateicis, ka viss ir iespējams. Mums faktiski nav arī nekādu pamatīgu dokumentu, uz ko tālāk balstīties lēmumu pieņemšanā. Un par to mums komitejā vajadzēs spriest, kā virzīties tālāk. Es būtu cerējis, ka šī ietekmes eh, novērtējums no komisijas arī mums kaut ko dod, bet komisija nu, nevēlējās eh, mums šeit mums klausīt, mēs to nesaņēmām, nu, tas mums tagad ir jā, nu, jāpieņem. Bet paldies priekšādāji katrā ziņā, tas bija ļoti interesanti, arī diskusijas bija ļoti interesantas. Nu, redzēsim, kā tad mēs vispār šo darbu un pasākumu varam virzīt tālāk uz priekšu. Paldies, turpina priekšādātājs. Es gribētu tieši tāpat kā jūs pateikties Stiera kungam un arī pārējiem visiem mūsu četriem pētījumu pārskatītājiem Krozēkungam, Makinonkungam, Brīmeškungam un Bukankungam par viņu ieguldījumu šajās diskusijās. Es zinu, ka tās bija tādas asas debatas, bet domāju, ka tās bija vajadzīgas. Nu, noslēgumā gribu izteikt vēl vienu tādu apcerīgu lietu. Es neesmu ar visiem ekspertiem vēl sazināms. Es vēl joprojām neesmu pārliecināts, ka, kāpēc mums ir vajadzīgas garākas automašīnas, ja pašreizējie transporta automašīnas nereti jau tāpat pārvadā gaisu vien pa ceļiem. Un šobrīd nebūtu netiek efektīvi noslogotas. Es domātu, ka varbūt labāk būtu strādāt pie loģistikas jautājumiem, lai piepildītu pašreizējās automašīnas, kas braukā tukšgaitā. Nu, tas būtu, nu, tā tāda, nu, mana varbūt doma tālākām apcerēm. Paldies, paldies visiem, paldies, ka veltījāt mums savu laiku un palīdzējāt mums šajā jautājumā, kā jūs redzat. Tad tas ir tāds ļoti emocionāls jautājums deputātiem emocijas ir augstu vilni, nu, un, protams, viņiem tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, tas tas diplomātiskākais veids, kā, ko, kā to pateikt. Bet, ja kurā gadījumā, paldies jums par ieguldījumu mūsu darbā, kolēģi. Divas minūtes pauzīte, lai varam, var doties prom tiem, kam nākamais jautājums ne, neinteresē, bet pēc tam pāriesim pie turisma jautājumiem. So it's really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 Okay, we... Priekšādātājs turpina, vai varam sākt darbu? Karlo, Karlo nāc no šurp un eksperts arī lūkšu ieņemt vietas. Lūkšu tos, kas vēlas doties prom no zāles, doties arī prom, un šeit zālē, lai palīdz tikai tie, kas darbojas šajā apaļā galda diskusijā par turismu. Lūdzu, tie, kas interesēs par turistu, tie, lai nāk iekšā un pārējie visi, lai lodz prom, un eksperti arī varētu ierasties te lūk pie mums jau. So on... Un tātad nākamais darba kārtības punkts ir apaļā galda diskusijas par turisma jomu. Darba grupas diskusija. Tēma, ko apskatām šodien, ir, ir um, izaicinājumi saistībā ar sezonalitāti un pieejamību turistu pakalpojumiem. Un Karlā Fidāns būs līdzpriekšādātājs. Jo, lūk, tas ir jautājums, kas mūsu komitē svarīgs. Lai Kārlis nāk klajā ar nelielu prezentāciju, pie mums ir pieci ar, eksperti ieradušies no organizācijām, kas darbojas ar šiem jautājumiem sezonalitāte un pieejamība. Pie mums ir ieradies Roberto Vitālī, viņš ir priekšādātājs no organizācijas Village for All. An Herman, Ans Hermans ir šeit, AG platforma Eiropai Danija Silva ir šeit projekta koordinātora starptautiskās sociālās turisma organizācijas eh, organizācijā. Tālāk Palo Bonini, kas ir Next Tour priekšādātājs un Eduardo Santanders, kas ir izpildu direktors Eiropas eh, ceļojumu komisijā. Tie ir arī pārstāvi no komisijas, no turisma dienestiem, Tudīnī kundze un Korēras kundze no uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāta. Un tāpēc bez tālākas kavēšanās došu vārdu Kārlo, lai viņš dod 5 minūtes um, tādus ievadvārdus. Un pēc tam 5 minūtes katram no ekspertiem, un tad sekos diskusijas. Kārlos, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji! Laipni sveicu ekspertus un pārējos klausītājus. Mēs šo darba grupu izveidojām transporta komitejas ietvaros, sagatavojot dažādus um, do, darba dokumentus. Ideja ir noturēt šādas diskusijas par tiem jautājumiem, kas mūsuprāt ir aktuālākie temati Eiropas turismu stratēģijas kontekstā. Tā kā to definējusi komisija savā paziņojumā, ar ko tā nāca klajā pirms vairākiem mēnešiem. Un eh, tas, protams, norisinās saskaņā ar, ar Eiropas parlamenta iniciatīvas ziņojumu, ko pieņēmām 2011. gada oktobrī. Tā rezultātā esam identificējuši prioritātes, un šodien skatīsimies uz dažām no tām. Divas tēmas, kas savā starpā ļoti saistītas, un tā ir sezonalitāte un pieejamība. Turisms visiem. Sezonalitāte ir tiešām, nu, gandrīz krīzes līmenī Eiropas turisma jomā. Esam tikušies dažādu oficiālu delegāciju ietveros mm, ar, ar pārstāvjiem, un viņi visi ir nobežījušies par to, cik ārkārtīgi grūti konkurētspējīgiem uzņēmumiem turpināt darbu, pamatojoties uz divu, trīs mēnešu sezonalitāti, kad ir viņiem darbs, atkarībā, protams, no tā, kādu veidu turismu viņi organizē un tāpēc šo turismu sezonas izvēršanu varam uzskatīt par prioritāti visiem operatoriem. Nu, vairāk kā reizi vien esam uzsvēruši, ka varam strādāt pie tā, lai nodrošinā uzlabotu pieejamību turismam, piemēram, invalīdiem un citiem eh, pilsoņiem ar īpašām vajadzībām. Nu, piemēram, pilsoņiem, kam ir kaut kāda veida uztura alerģijas, vai, piemēram, ģimenēm ar bērniem, kam ir īpašas prasības, kaut kādas vajadzības arī tad, kad viņi dodas atvaļinājumā, kad viņi dodas ceļojumā. Un, protams, pats labākais būtu, ja mēs pēc iespējas vairāk eh, piesaistītu šo potenciālo turistu. Un faktiski mums ir pienākums viņiem atvieglot ceļošanas iespējas, uh, piedāvājot viņiem tāda veida ceļojums, kas ietver visas tiesības eh, viņiem un tā tālāk. Tam, protams, būtu arī ļoti laba pozitīva ekonomiskā ietekma uz manis minētajiem ceļojumu organizatoru uzņēmumiem. Ja runājam par pieejamību, tad šai kontekstā domājam, ka tas varētu ļoti labi eh, atvieglot arī sezonalitātes problēmas un tāpēc lūk šo pēcpusdienu organizējām darba grupas diskusijas un ceram, ka tas, ko dzirdēsim no ekspertiem, uzklausīsim interesantās puses, kuras arī redz šeit telpā atrodamies, un tā rezultātā varēsim gūt vielu pārdomām, ko nu tad tālāk eh, nu, izpaust konkrētās formās kā parlamenta rekomendācijas. Esam centušies jau strādāt pie turismu piemības jautājumiem jau kādu brīdi. Šis ir trešais gads, kad cenšamies eh, veidot sagatavošanās pasākumus, eh, ietveram to zem konkrētas budžeta līnijas, kur, arī tā tie, kas, kur tā arī nosaukta turismu pieejamība, mm, komisija nāk klajā ar projektiem, kas paredzēti, lai palīdzētu mm, nodrošināt pieejamību turismam Nu, protams, tas ir kaut kas tāds, ko vēlamies turpināt. Esmu pārliecināts, ka šīs pēcpusdienas debats mums dos vielu pārdomām. Paldies, turpina priekšādātājs. Nu, un tad sākumā došu vārdu Roberto Vitālī, kas ir Village for All organizācijas priekšsēdātājs. Vitālī, kungs, lūdzu jums vārds. Grazie, prezidente. Liels paldies priekšsēdētāji un arī priekšsēdētāju vietniekam, līdzpriekšsēdētājiem. Tāpat arī paldies visiem deputātiem eh, komitejā, kas ir palīdzējuši sarīkot šo te tikšanos. Mūsu organizācija vēlas sniegt viesmīlīgas pakalpojumus, kas ir pieejami pilnīgi visiem. Un te es runāju par projektiem, kurus ir eh, sponsorējis Itālijas turisma ministrija un arī mūsu turisma aģentūra, tāpat arī federālā institūcija, kas ir atbildīga par kempingiem ne tikai Itālijā, bet visā Eiropā. Tāpat mēs esam e, locekļi ANO Pasaules tirzniecības organizācijā, arī turismu pārvaldes eh, tīklos, un jo īpaši mēs strādājam eh, tajos organizāciju tīklos, kas nodrošina pieejamu turismu. Es arī dzen vēlos jums nodot sveicienus no Ambroza kunga, kas strādā mūsu organizācijā. Tātad mēs vēlamies nodrošināt brīvdienas pilnīgi visiem, iekļaujot tos cilvēkus, kuriem ir īpašas vajadzības, kuriem ir kādas alerģijas pret pārtikas produktiem, kuriem ir kaut kādas kognitīvas eh, vai uztveres problēmas, mm, ierobežojumi kustībās, vai nu viņi būtu arī seniori mūsu sabiedrībā, tad lai visiem šiem cilvēkiem būtu pieejami turismu pakalpojumi mūsu organizācija Village for All tieši ar to nodarbojās. Mums ir nepieciešams e, apkopot informāciju, kā arī sniegt informāciju saviem klientiem. No savas puses mēs nenodrošinām nekādas licences, jo nav iespējams standartizēt pieejamību. Mēs runājam par cilvēkiem, kuru īpašās vajadzības ir ļoti atšķirīgas. Un te jāanalizē katrs gadījums atsevišķi, bet mēs no savas puses vēlamies uzlabot šo te, šos te viesmīlības pakalpojumus, kas nozīmē gan pieejamību, gan arī spēju reaģēt uz tām vajadzībām, kas cilvēkiem ir, kad viņi dodas brīvdienās. Mēs arī analizējām, kā situācija uzlabojas un Mūsu darbs tiešām ir vērsts uz to, lai situācija ar vienu uzlabotu no gada uz gadu. Mūsu mērķi, mērķis arī ir patstāvīgi uzlabojumi šajā sektorā. Mēs strādājam Horvātijā, esam bijuši arī Brazīlijā, Beneluksa valstīs, apvienotajā karalistē un Vācijā. Mūsu sistēma balstās uz iesniegumu pamata, kā rezultātā mēs varam nodrošināt informāciju, lai ņemtu vērā tās vajadzības, kas ir konkrētajiem individiem. Nevis mēģinot uh, vispārināt šīs īpašās vajadzības. Mums ir datorizēta sistēma, kas ir neatkarīga no nacionālajiem standartiem un likumdošanas. Bet pamatā ir šo te klientu vajadzības. Informācija tiek nodrošināta tiešā veidā, un tad cilvēki var paši arī izvēlēties. Viņi var ņemt vērā tādas vērtības kā savas tiesības. Un tāpat eh, šajos, eh, šajās vietās ir arī vienots uzvedības kodeks, Tāpat arī notiek plašas izstādes un gada tirgi. Arī šobrīd viena notiek Itālijā. Un tad mūsu uzsvers tātad ir uz pieejamu turismu ne tikai Itālijā, bet visā Eiropā. Lielas paldies! Mm, paldies, priekšsēdētājs saka. Un nākamais ir Ann Hermans, kas pārstāv Age Platform Europe organizāciju. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie transporta komitejas locekļi. Es esmu patiešām priecīga, ka drīkstu piedalīties šīs dienas diskusijās un pastāstīšu par savu gūto pieredzi. Pirmām kārtām e, tā ir šī platforma, Age Platform Europe, e, ir ļoti daudz dažādu organizāciju, kas uh, interesējas tieši par vecāku cilvēku vajadzībām. Tātad, kā mēs varētu optimizēt turismu piedāvājumu tieši vecākiem cilvēkiem un ko tad varētu mūsu organizācija tieši darīt lietas labā? Es esmu sagatavojis prezentāciju, bet uh, mēģināšu to tā lakoniskāk atspoguļot, uh, izklāsot savas domas. Uh, Pirmām kārtām eh, pie, vecāku cilvēku skaits tikai palielinās. Un galvenokārt eh, turisma uzņēmumi piedāvā pakalpojumus tās augtajiem jaunajiem senioriem, jeb vecākiem cilvēkiem, kam ir pilnīgi nevainojams veselības stāvoklis. Uh, Tā, tā, tā ir tāda mērķa auditorija, eh, kas var eh, baudīt šo uzņēmumu pakalpojumus, kas var doties ceļojumos un viņi izvēlas ceļojumus grupās un viņi izmanto arī nedaudz citus transporta veidus, piemēram, bieži vien viņi izmanto uh, jūras, tātad ūdens satiksmi. Uh, E, daudzi e, seniori arī apceļo paši e, savu dzimto pusi. Turisms no vienas puses ir saistīts ar piedāvājumu tirgu, bet no otras puses ar to, kas tad šeit uzņems kompetences. Protams, valdības var veicināt turisma attīstību gan Eiropas Savienībā, Un arī citās valstīs ir iespējams sadarboties, arī ar citām valstīm ir jāparūpējas, lai arī vecākiem cilvēkiem būtu piekļuvušiem pakalpojumiem jo ir daudz vecāku cilvēku, eh, kam arī ir iespējas eh, ceļot un kas vēlas ceļot, piemēram, ir tādi eh, dažādi spā, ko ir iespējams apmeklēt un turisms visiem šīs dažādās programmas ir iespējams apkopot, tātad ir jāparūpēs, lai visi varētu doties ceļojumos un uh, varētu izmantot šādus pakalpojumus. Bet ir nepieciešamas ļoti specifiskas organizācijas formas, lai piedāvātu uh, pakalpojums pilnīgi visiem. Eiropas Savienībā tiek runāts par antidiskrimināciju, un tātad jebkuram ir tiesības ceļot un baudīt šādus pakalpojumus, baudīt savu atvaļinājumu un uh, doties kaut kur prom. Ir vairākas organizācijas, eh, kas tomēr iekļauj vecuma ierobežojumus, kaut vai runājot par ceļojumu apdrošināšanu. Eiropas Savienībai vajadzētu garantēt piekļuvu bez izņēmumu un ilgtspēju. Jāparūpējas, lai eh, vecāki cilvēki, un tas nav pašsaprotam, bet labi, ka tas tika pieminēts, proti uh, ka viņi tiktu uh, labāk iekļaut arī lēmumu pieņemšanā. Tas jau ir minēts vairākos dokumentos, esmu gandarīta, uh, ka tas tika pieminēts, un es uh, arī nākotnē turpināšu uzsvērt to, ka vecāki cilvēki ir uh, nevien par viņiem jārūpējas, bet viņi arī ir jāie, jāiesaist dažādās pārvaldes formās. jāparūpēs, lai Eiropas Savienība būtu pirmajā vietā ne tikai nu, turisma nozarē, bet arī pirmajā vietā eh, tādā turisma nozarē, kas nešķiro cilvēks pēc vecuma. Paldies! Lielas paldies Hermans kundzei un tālāk Danija Silva, kas ir projekta koordinātori Startautiskā sociālā turisma organizācijā, kas ir balstīta Briselē. 5 minūtes jums lūdzu. Lielas paldies par ielūgumu! Eh, Tātad es pārstāvu ISTO, kas ir starptautiskā sociālā turisma organizācija. Un mēs esam nākuši klajā ar šo te jēdzienu, nodrošināt pieejamību, brīvdienu un turismu pieejamību pilnīgi visiem. Tāds mēs pastāvam jau 50 gadus, un pats svarīgākais mums ir bijis ne tikai radīt šīs te iniciatīvas par turismu, kas ir pieejams visiem, bet atbalstīt sektoru kopumā, tad atbalstīt šo te industrijas jomu, lai eh, šī piemība būtu nodrošināta visās dzīves jomās. Tad viena no mūsu darbībām ir eh, popularizēt sociālā turisma E, jēdzienu, nodarbojoties ar lobēšanu, stāstot par labās prakses piemēriem, bet tāpat mēs atbalstam arī darbības, lai veicinātu brīvdienas visiem. Pēdējos gados, un jo īpaši pēdējos mēnešos, jāsaka, ir bijusi iniciatīva, ko īstenojam kopā ar e, DG Enterprise, un tas ir projekts Ekalipso Un šodien tas ir veids, kā apvienot politisko šīs iniciatīvas pusi ar praktisko pusi. Mēs esam identificējuši, ka turisms kā kopumā ir balstīts privātajā sektorā, un Ekalipso vēlās tuvināt privāto sektoru tam mērķu grupām, ar kurām mēs strādājam, tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori, jaunieši un ģimenes. Arī ģimenes ar zināmām grūtībām. Tātad specifis, šīs specifiskās eh, mērķa auditorijas un tirgus segmenti ar ekalipso palīdzību eh, saņem pieeju uh, eh, pakalpojumiem, viņi saņem informāciju uh, arī par pakalpojumu sniedzējiem, kas ir ieinteresēti uh, īstenot komerciālās eh, darbības, kas būtu vērstas uz šo mērķa auditoriju. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc ir būtiski šos divus sektorus tuvināt viens otram? Mums ir jāsaprot, ka šis te Eiropas jēdziens par sociālo turismu tradicionāli tika skatīts kā tradicionāls veids, dažādās valstīs. Bet mēs šeit vēlamies ienest tādu holistisku perspektīvu uh, sociālajā turismā. Tātad esam secinājuši, ka katrā valstī Eiropas Savienībā vienā vai otrā veidā ir dažādas iniciatīvas, kas atbilst mūsu etis, etiskajiem principiem. Svarīgi, lai ik viens no mums var vienoties par tādu vienotu skatījumu uz šo jautājumu. Un ekalipso ir veids, kā mēs to mēģinājām atspūgļot. Turisms nav tikai došanās brīvdienās, bet tā ir arī kultūras pieredze, tas ir ceļojums, kurā mēs mācamies. Un izmantojot ekalipso platformu, mēs varam komercializēt šos te produktus, negūstot pēļņu, bet atbalstot sektora izaugsmi un veicinot pieeju tām mērķa auditorijām, kuras esam definējuši. Vēl kādi svarīgi aspekti, kas mums ir jāņem vērā, uzskatām, un nu, ņemot vērā, ka mēs esam starptautiska organizācija, mēs ticam, Eiropas tirgus jēdzienam. Esam identificējuši, ka kopumā visas aktivitātes sociālā turisma jomā parasti ir vienas valsts iekšienē. To mēs redzam daudzās dalībvalstīs. Organizācijas, fondi, kas nodrošina sociālā turisma pakalpojumus, bet laika gaitā visu viņu darbību notiek vienas valsts robežās bet mūsdienās mēs vērojam ar vien pieaugušu interesi ne tikai no savas organizācijas puses, bet arī no citiem sociālajiem, sociālajiem spēlētājiem Eiropā. Viņi vēlas doties pāri robežām, viņi vēlas iepazīt jaunus reģionus un viņi vēlas tuvināt Eiropiešus viens otram. Paldies, tas man nu viss. Paldies, saka priekšsādātājs, un tālāk Paolo Bonīni, kas uh, vada Nextur organizāciju Briselē. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, eh, par ielūgumu un piedalīties šajā sanāksmē un uh, uzklausīšanā. Nextdoor ir tīkls, un mēs neesam vienkārši projekts, kas ir finansēts uh, nu, kādiem uh, avotiem. Tad mēs esam turisma reģionu tīkls. Šobrīd Toskāna, Itālijā, bet mums e, Katalonija, Spānijā ir e, iekļauta mūsu tīkla organizācijā. Un tie ir reģioni, kurā turisms ir ļoti, ļoti populārs ir 27, 28 grupas, kas ir savstarpēji saistīts, un te mēs runājam par cilvēku grupām, par organizācijām, par kompānijām, vīdes eh, asociācijām un universitātēm. 30 universitātes, kas ir iesaistīts mūsu tīklā. Mēs darbojamies uz brīvprātības principa, tad cilvēki, kas piedalās eh, šajā tīklā, maksā gada maksu. Nu, uh, Šis ir tīkls, kas mēģina risināt ilgtspējības aspektu tā plašākajā nozīmē. Tad mēs vēlamies, lai arī mūsu mazbērni un mazmazbērni mantojumā saņemtu zemi ar resursiem, kas ir izmantojami turismam. Nu, tīri konceptuāli runājot. Ir svarīgi uh, savienot šos te divus uh, aspektus - sezonalitātu un pieejamību. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam aizmirst pieejams turisms cilvēkiem. Ir jāveicina un noteikti jāizmanto Bet tas nav jādara tāpēc, lai novērstu skatus no sezonalitātes problēmām. Mums ir jārisina arī šis aspekts. Un te ir jau runa par sociālo dialogu. Tas, ko mēs vēlamies darīt, ir analizēt, ko cilvēki vēlas, kas viņiem ir nepieciešams no turisma sektoru. Mēs vēlamies izmērīt šīs te vajadzības no dažādiem aspektiem. Cilvēki uztraucās par vīdi, par atkritumiem, enerģiju un tās patēriņu, par dzīves kvalitāti, kuri e, cilvēkiem, kas dzīvo šajos turisma reģionos. Un šie svarīgi aspekti. Mēs esam nākuši klajā ar virkni rādītāju, un tie ir minēti e, arī komisijas e, paziņojumā 352, un šeit ir runa par to, kā tiek pārvaldīts turisma galamērķi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību šiem reģioniem. Un tur ir divas prasības. Viens ir sezonalitātes samazināšana, tad arī tā, lai varētu diversificēt šos turismu pakalpojumus. Bet otrs aspekts ir arī dzīves kvalitāte tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajos turisma reģionos, vienlaicīgi padarot reģionus pieejams turismam visas sezonas garumā. Turisms, protams, daudzos reģionos ir ārkārtīgi svarīgs. Šo pēcpusdienu Mēs te runājam par vairākiem projektiem, kas ir vērsti uz sezonalitātes aspekta eh, būtiskumu samazināšanu un pieejamības palielināšanu. Mēs runājam par dažām labās prakses piemēriem, kas eh, dažkārt ir ļoti detalizēti. Cilvēki daudz ir strādājuši pie tā. Cilvēki tāpat piesakās arī finansējumam, ko viņi var saņemt no struktūrāliem fondiem Eiropas Savienībā ļoti ir svarīgi pārliecināties, lai šie svarīgie mērķi tiek sasniegti, bet par to mēs runāsim arī mazliet vēlāk. Paldies! Paldies! Un tālāk Eduardo Santander, kas ir izpildu direktors Eiropas ceļojuma komisijā. 5 minūtes jums pat. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Tie, kas nepazīst mūsu organizāciju, var teikt, ka tajā ir uh, apvienojušās vairākas Eiropas turisma organizācijas, lai veicinātu tātad Eiropas Savienību kā tādu turismu gala mērķi. Mēs zinām, ka Eiropas, Eiropa ir viens no galvenajiem turismu galvenajiem, pat, patiesībā pats galvenais 2012. gadā to apmeklēja 530 miljoni uh, ceļotāju no visas pasaules despite the persistence of a negative economic climate. In... Neskatoties uz um, sliktiem ekonomiskiem apstākļiem vairumā Eiropas Savienības dalību valstu, turisms tomēr uh, neturpina noplakt. Uh, turisms uh, nozīmē arī ļoti lielu procentu IKP, un tas palīdz saglabāt labāku līdzsvaru reģionos. Un, protams, tas uzlabo Eiropas Savienības konkurētspēju. Kā jau minēja Eiropas komisija, Eiropas turisma industrijas konkurētspēja ir ir ciešā saistībā ar tā ilgtspēju. Astoņdesmitajos uh, gados uh, ilgtspējīgu attīstību saprata nevien kā ekonomiska attīstība, bet arī kā uh, visu dimensiju ņemšanu vērā, runājot gan par kulturālo, gan arī tradicionālo vērtību. Kādā veidā Eiropas ceļojuma komisija atbalsta ilgspējīgu turismu? Jāsaka, ka Eiropas turisms eh, tagad piedzīvo lielāku konkurenci, jo cilvēki dodas arī uz citām vietām. Un saskaņā ar PVO datiem viens miljards cilvēku pasaulē cieš no kādas invaliditātes. Un tas nozīmē, ka divus miljārdus cilvēku tas ietekmē tiešā veidā, ņemot vērā šo invalīdu piedarīgos. Ko tas nozīmē Eiropas Savienībā? Tie ir apmēram 15% no visiem iedzīvotājiem un ir lēsts, ka vienam no četriem eiropiešiem ir kāds ģimenes loceklis, kas cieši no kādas invaliditātes eh, vai kam ir īpaši vajadzības. Sociāla demogrāfiskās pārmaiņas sabiedrībā nozīmē to, ka ir jāmaina uh, turisma veidi. Šie cilvēki ar invaliditāti nevar izmantot pilnīgi visus transporta veidus. Uh, Papildus eh, jaunajām prasībām, ņemot vērā to, ka pasaulē pieaug cilvēku skaits, tas viss nozīmē jaunus izaicinājumus šai nozarei. Apmēram 96% no galamērķiem eh, ietekmē sezonālais turisma rakturs. Jādomā arī par cenu elastību un uh, turisma operatoriem ir jāpiedāvā tādi uh, daudzveidīgāki maršruti un jāpiedāvā uh, daudzveidīgāki veidi, kā atpūsties, piemēram, došanās uz dažādiem festivāliem. Protams, ir jāparūpējas, lai Eiropas uh, Savienība būtu pievilcīgs galamērķis turistiem, kas uh, ierodas šeit no uh, tālām valstīm, no citiem kontinentiem, jāpadomā tātad par labāku infrastruktūru. Un, protams, turismam ir jātīstās tādā uh, Eh, iekļaujošā un sociāli atbildīgā vidē. To varētu sasniegt, ņemot vērā kopīgu Eiropas turisma stratēģiju. Protams, tas prasīs smagu darbu, bet eh, pagājuši nedēļ Eiropas komisija piešķira vairākus miljonus, lai realizētu projektu Eiropa kā galmērķis 2020. Protams, mums ir jāizveido ilgtermiņa stratēģijas, lai Eiropa ieņemtu tādu pārliecinošu vietu globālajā turisma tirgū. Mums ir tā tad jāparūpējas, lai Eiropas Savienība apmeklētu arī no tālām valstīm, un tādēļ vajadzētu padomāt, lai dalību valstu turismu organizācijas ciešāk sadarbotos eh, tādā vienas kopīgas Eiropas organizācijas paspārnē. Protams, ir jāapmainās ar paraugu praksēm, jāizpēta globālais tirgus un jāsadarbojas ar privātajiem un eh, valsts partneriem. Paldies! Paldies! Tagad no komisijas došu vārdu Frančiskai Tudīnī kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uzaicinājumu! Es izteikšos ļoti lakoniski. Man lūdza pastāstīt par ilgspējīgu turismu. Protams, es nevaru pastāstīt pilnīgi visu, ko mēs darām. Ilgtspēja uh, ir mūsu iniciatīvas pamatā. Viss, ko darām, ir domāts, lai veicinātu uh, turisma nozares konkurētspēju. Bet uh, kolēģi vēl vairāk pastāstīs par piekļuvu dažādiem pakalpojumiem. Ja runājam par turismu, ir jādomā arī par sociālu turismu. Uh, kam tagad piemīt jauna dimensija. Jūs esat eh, noteikti dzirdējuši par Kalipso iniciatīvu, bet ir arī jauna eh, iniciatīva, kas domāta, lai veicinātu ceļošanu tieši senioru vidū. Šī iniciatīva beigsies mēneša beigās un mēs eh, ceram, ka līdz šī gada beigām tiks līdzfinansēti kādi 4-5 projekti. Katram projektam ir atvēlēta aptuveni 300 100 tūkstoši eiro, kas ir visai iespaidīga summa. Katru gadu tiek izsludināts konkurss dažādiem pārobežu projektiem, īpaši uzmanību pievēršot tieši ilgspējīgiem projektiem. Tad, kad um, ir tāda mierīgā sezona turisma jomā, mēs domājam par jaunām iniciatīvām. Tā Jānīkungs jau ir uh, vienojies ar vairākām valstīm, ar BRIK valstīm. Tie ir ļoti būtiski partneri. Un esam uzsākuši projektu 50 tūkstošu turistu. Uh, tas ir pilotprojekts lai varētu veicināt arī turismu ārpus sezonas. Un esam apņēmušies sadarboties ar Ķīnu, Krieviju, Izrēlu un Vidusjūras basēnu valstīm. 1. 4. decembrī būs Eiropas turisma diena. Eh, no rīta runāsim par piekļuvu turismu pakalpojumiem un pēcpusdienā runāsim par cilvēkiem ar, tātad priekšpusdienā vēl runāsim arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pēcpusdienā tātad par turismu un Eiropu tādā plašākā tvērumā par vīzu politiku, pasažieru tiesībām un mobilitāti kā tādu. Tātad pēcpusdienā nerunāsim par cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Uh, Pieejama Eiropa ir tāds projekts, ko mēs papildināsim ar viesmīlīgas Eiropas principu. Mēs vēlamies, lai cilvēki pie mums ierodas visos četros gada laikos, mums tā tad ir daudz, ko piedāvāt, tad tiks uzdot jautājumi, un priekšsēdētāji kungs, eh, es zinu, ka man nav daudz laika, es eh, došu vārdu kolēģiem, un, protams, esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem, ja tāda būs. Paldies, un tagad Antonella Korēras kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jā, es saprotu, ka man nav pietiekami daudz laika, tādēļ uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem un īsumā pastāstīšu, kā esam izmantojuši finansējumu šim projektam Tūrisms visiem. 2012. gads bija pirmais gads, tika organizēti trīs konkursi mēs iepazināmies ar to, kāds ir pieprasījums, cik daudziem cilvēkiem ir vajadzīgs tāds īpašs turisms, cilvēkam ir īpašas vajadzības, mēs eh, iepazināmies ar demografisko situāciju, kā šī prasība, kā šīs prasības mainās, kādas ir jaunās vajadzības. Un, protams, veicam arī ekonomisko izvērtējumu. Otrs pētījums tika veltīts tieši piedāvājuma analīzē. Mēs vēlējāmies uh, sagatavot tādu izvērtējumu, kā tiek piedāvāts pakalpojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vai ir daudz šādu pakalpojumu, un pētījums uh, tika balstīts uz apmācību un dažādu iemaņu veidošanu. Protams, turismu nozarē apmācība un īpašas iemaņas uh, ir ļoti svarīgas, tātad mēs mēģinājām izpētīt, kādiem, kādiem ir jābūt cilvēkiem, kas strā, varētu strādāt šajā nozarē un kāds apmācība līmenis ir nepieciešams. Pētījumu rezultāti būs pieejami jau šī gada beigās, nākamā gada sākumā, bet šo to jau esam uzzinājuši un varu jums to pastāstīt. Tāda pieejama turisma piedāvājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no, automātiski nezo, nenozīmē pakalpojums un komfortu. Mēs nevaram to salīdzināt ar tādu standartu situāciju. Mums jādomā par uh, piekļuvi informācijai par dažādiem turismu pakalpojumiem, un es domāju, ka šeit uh, ir vēl daudz trūkumu, kas jānovērš. Pieejami turisma pakalpojumi nozīmē pakalpojumu sniegšanu tādiem cilvēkiem, kam ir mobilitātes problēmas. Mēs runājam nevien par pieejamību, bet arī par pakalpojumu kvalitāti. Protams, transports arī ir ļoti svarīgs jautājums. Piemēram, invalīdiem ir grūti iekļūt muzejos, dažādās kafejnīcās un tā tālāk. Īstenībā uh, viesnīcas jau ir labāk piemērojušās šādu cilvēku vajadzībām. Ņemot vērā to informāciju, ko jau esam saņēmuši pateicoties pētījumam, mēs esam izsludinājuši konkursu, lai varētu uh, Uh, veicināt tādu turismu maršrutu izveidi, kas ir uh, ļoti viegli pieejami. Mēs gribam, lai varētu ceļot pilnīgi visi cilvēki, lai viņiem nebūtu problēmas atrast nakts mājas, lai viņi varētu izmantot dažādas transporta veids, lai viņi varētu doties iepirkties. Un mēs vēlamies uh, panākt tādu sniega lavīnas efektu. Uh, lai tas viss izplatās pēc iespējas vairāk. Protams, mēs vēlamies piedāvāt turismu pakalpojumus nevienam cilvēkiem ar invaliditāti. Nē, mēs runājam arī par viesmīlību. Mēs negribam izveidot, mēs gribam izveidot tādu biznesa modeli, lai uh, tā tad uh, viesi, kas apmeklē mūsu valsts, vienmēr jūs to šeit laipni gaidīt. Paldies! Tagad dosim vārdu deputātiem. De Grandes Paskala kungs pirmais lūdzu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies visiem runātājiem. Es domāju, prezentācijas bija tādas ļoti labas, aptverošas, runājot par turisma nozars galveniem uzdevumiem. Domāju, komisijai un tā Jānī kungam ir jāapzinās, cik nopietna ekonomiskā nozara ir turisms. Protams, tas daudz nozīmē arī sociālās dimensijas kontekstā. Ir ļoti jauki, ka tiek veikti šādi pētījumi un uh, palaist dažādi projekti protams, varētu rūpēties par augstāku harmonizācijas līmeni. Jāsaka, ka Spānijā mēs visvairāk ienākums tieši gūstam no turisma, un es domāju, ka mēs cīnāmies ar tādu pašu problēmu, kā cits valstis dzimst aizvien mazāk bērnu, un vecāk ļauts dzīvo aizvien ilgāk. Par to arī ir jādomā turismu nozars attīstībā jāņem vērā invalīdu vajadzības un citu grupu vajadzības. Protams, ir arī atšķirīgas um, izpratnes par tradīcijām un kultūru. Pieejamība un uh, sezonalitāte tie ir ļoti būtiski akcenti. Jāsaka, ka konkurence turismu jomā ir visai uh, asa. Mums ir jāparūpējas, jāatrod tas īpašais, kas ir mūsu valstīs, ko mēs varam piedāvāt ārvalstu turistiem. Ļoti bēdīgi, ka Spānijā mēs piedzīvojām ļoti uh, tādas smagas nelaimes, ņemot vērā arī, piemēram, arābu pavasara ietekmi. Cilvēki vienkārši vairās ceļot uz daudzām valstīm un Protams, eh, situācija nevar mainīt, lai gan mēs to vēlētos. Sociālā politika ir ļoti svarīga, ir ļoti skaidri nospraust prioritātes, ir noteikti dažādi uzdevumi un mums ir jāparūpējas par pietiekam labu politiku. Eh, politikai ir jābūt draudzīgai vecākiem cilvēkiem. Uh, Eh, viesnīcām, daudzas viesnīcas vajadzēja vērt ciet, ņemot vērā ekonomisko krīzi, bet ir iespējams taču tās uzturēt pie dzīvības, bet, diemžēl, ņemot vērā tādu nelabvēlīgu politiku, daudziem uh, turismu nozarē strādājušiem vajadzēja šo rūpalu mest pie malas. Valstī tādēļ ir jānāk talkā un Eh, vajadzētu būt arī eh, vairāk stimuliem tieši privātajam sektoram. Protams, vecu cilvēku skaits aizvien palielinās un uh, palielinās viņu pirkt spēja. Viņiem ir daudz brīvā laika, viņi bieži vien jau ir devušies pensijā. Es negribu tagad uh, izklausīties augstprātīgs, bet īstenībā tie ir ļoti labi turismu nozars klienti. Jā, tātad eh, vecāki cilvēki, viņiem bērni jau ir izauguši, viņiem ir daudz laika, bieži vien arī brīvu līdzekļi, viņi var ceļot un viņi patiešām uh, ir tādi aktīvi turisti. Tādēļ ir jā, labā, jāpadomā par labāku sinerģiju starp valsts nozari un privāto sektoru, un ja to izdosies panākt, tad mēs būsim uz pareizā ceļa. Šķiet, komisija jau to ir pamanījis ļoti skaisti. Kalipso, jā, nu, šī jaunā formula ir uh, pietiekam labi sev piedāvājusi praksē, tas ļauj mums būt optimistiem, un tā mēs varam arī izvairīties no šīm sezonālām sekām. Lielas paldies! Danēlis! Danēlis kungs, lūdzu! Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Domāju, ka mēs visi varam būt vienisprātis. Turisms nav nekāds luksus Tās ir tiesības, un domāju, mēs varam būt vienas prātis, ka turismam ir jābūt pieejamam, lai pilnīgi visi varētu ceļot, lai mēs varētu iekļūt eh, jebkurā transporta līdzeklī, jebkurā telpā, lai mums būtu iespēja baudīt visādus pakalpojumus. Un īstenībā tas, kā mēs izpratmies pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, norāda uz to, cik civilizēta ir mūsu sabiedrība. Bieži vien mēs esam tādi augstprātīgi jaunieši, kam ir ļoti laba veselība, bieži vien aizmirst, ka viņi arī kādreiz būs veci, un tieši tādēļ eh, ir grūtības pieejamībā vērojamas, un tas viss attiecas uz mums personiski. Ņemot vērā demografiskās pārmaiņas Eiropā, tas attieksies pilnīgi uz visām tautsainiecības jomām un, protams, arī uz turismu. Turists vecums kļūst aizvien augstāks. Sociāls turisms. Tas attiecas uz ļoti daudzām dimensijām. Sociāls turisms mums noteikti uh, vajadzētu parūpēties par vīdes aizsardzību, par sociālo realitāti, par to, kur šie viesi tiek uzņemti. Tātad turismam ir jābūt godīgam un tādam ilgspējīgam sociālā turisma jomā, tas viss ir jāņem vērā. Sociālam turismam ir jābūt draudzīgiem pret visiem. Protams, vajadzētu arī padomāt par to, ka krīzes apstākļos Jā, jāsaka, ka krīze tik eh, drīz vien nebūs cauri, tādēļ sociāls turisms mm, iegūs aizvien lielāku nozīmi sabiedrībā. Nu, jā, ir daudzas vietas, daudz turismu galamērķi, kur tiek uzskatīts, ka viņiem šāds sociālais turisms nebūtu nav vajadzīgs, bet mainoties pasaulē, mainās arī viņu domāšanas par paradigmas. Mums ir jāsaprot, kāds var būt šis sociālais turisms, tas ir svarīgi cilvēkiem arī robežot mobilitāti. Būtu patiešām ļoti skaisti, ja mēs no savas puses varētu kaut ko šeit darīt. Ir kopīgi jācīnās pret eh, tādā, dažādām problēmām. Dalību valstīm ir labāk jāsadarbojas ir jāsadarbojas arī e, visiem līmeņiem, gan pašvaldībām, gan valdībām un uh, arī reģioniem savā starpā. Paldies tagad, Akoličeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir iespējams man runāt čehu valodā, šo izdevību arī izmantošu. Runājot par turismu. Nu. Jāsaka, ka turisms Eiropā ir viena no lielākajām tautsājumniecības nozarēm. 3 līdz 8 procenti e, no pilsoņiem ir nodarbināti tieši šajā sektorā, un netiešā veidā tie ir uh, pat 15 procenti. Ir uh, valstis, kur ir pietiekami daudz informācijas, kur turisma nozara ir ļoti uh, attīstīta. Protams, uh, ceļotājiem ir nepieciešama laba informācija, vai tās būtu brošūras par kādu valsti, vai internetlapas, vai tā tālāk. Protams, brīvā laika pavadīšanas iespējas visiem cilvēkiem ir svarīgas. Es esmu jau. Uh, trīs reizes kļuvis 20 gadīgs, nu varbūt man ir cits prioritātes, bet ir jaunieši, kas pirmoreiz ir eh, nosvinējuši 20 gadu jubileju. Un eh, varbūt viņi nevienmēr eh, runā pietiekam daudzās svešvalodās, un tas arī viņus ierobežo gala mērķu izvēlē. Ja mēs runājam par invalīdiem cilvēkiem ratiņkrēslā, uh, Šis jautājums beidzot ir jānoskaidro, par to esam runājuši pietiekami bieži, un jāsaka, ka ir īpašas eh, zīmes, marķējumi, kas eh, netiek eh, atzīti visās valstīs. Ir cilvēki, kas ir vājdzirdīgi un vājdzīgi cilvēki, arī viņi vēlas ceļot. Varbūt ka dažiem no šiem cilvēkiem ir, pie, ir ģimenes locekļi, kas var viņus pavadīt ceļojumos, bet ja mēs runājam, varbūt vajadzētu būt eh, tādai vienotai eh, invalīdu apliecībai visā Eiropas Savienībā, kas varētu mm, nozīmēt arī zināmas priekšrocības šiem cilvēkiem. Nu, mēs par to jau simts un vienu reizi esam runājuši. Arī mm, gribēju šeit pieminēt sportu. ja cilvēkam ir kāda invaliditāte, viņš, eh, viņam ir grūti nodarboties ar sportu, nav pietiekam daudz kapacitāšu. Mēs komitejā sagatavojam ziņojumu par invalīdiem un aviāciju. Protams, ja uh, ir nu, vesela invalīdu grupa, kas vēlas doties ceļojumā, tas nozīmē arī liels uh, loģistikas problēmas. Uh, Daudzās valstīs ir, piemēram, tādi ceļi bez barjerām. Manā pilsētā, kas ir kļuvusi eh, slavena, tieši ar šādu uh, maršrutu ieviešanu, kur nav nekādu barjeru, Eh, ir ļoti daudz eh, tādu ceļu posmu, kur nav nekādu barjeru, piemēram, eh, robežas ar Bavāriju un Čehijas republiku. Var minēt vēl citus piemērus. Grieķu kolēģis runāja par to, ka turisms ir ļoti nozīmīga tautsēmniecības nozare. Uh, Protams, ir jāpadomā arī par turisma sezonalitāti, par to, kas ir, ko, ko var piedāvāt ārpus sezonas, un tad ir šīs pelēkās, ja melnās zonas turismā. Tātad, protams, turisms šajās vietās, šajās zonās varbūt tiek piekopts, bet statistikās tas neparādās. Es domāju, ka šis temats būtu pelnījis vairāk laika. Paldies, Uģies kungs! Grazie, prezidente Sī. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšādātāji. Paldies jums. Paldies arī runātājiem, kas izteicās. Jāsaka, man šo, šovakar tiešām prieks jūsos klausīties, jo mums ir izdevies apskatīt divas tēmas. Pievēršoties gan lūk šai, šīm aktivitātēm, gan pieredzes jautājumiem. Un tādā veidā mums izdevies šos tematus sistematizēt šais debatēs. Te nerunājam tik daudz par saturisko, bet par pieeju, kas varbūt man liekas nav tik uh, laba. Šķiet, mēs tā kautrīgi izsakamies par visiem šiem jautājumiem. Mēs neesam gatavi atrotīt piedurknes un ķerties pie darba un patiešām ķerties pie, pie ragiem šim, nu, es pat teiktu tādam niknajam bērsim. Tā, protams, nav runātāja vaina. Mums pašiem vajadzētu pārdomāt to, kā mēs varētu rīkoties labāk, dinamiskāk. Tagad, kad būsim sprieduši par visām šīm tēmām. Jo būs taču tāda temata arī nākamajā, nākamajām apaļā galda diskusijām. ir pāris elementi, kas ir jāpatur prātā, un tie arī tika pieminēti ir virkne pētījumu, kas ir tikuši pasūtīti, nu, piemēram, attiecībā uz turismu pieejamību. Pirms trim gadiem šai komitejā, piemēram, runājām par līdzīgu tēmu. Mēs toreiz pētījām jauno statistikas regulējumu. Tur bija virkni obligātu pasākumu pētījumu īstenot, kurus varētu izmantot kā pamatu dažādu zinību gūšanai par šīm problēmām. Tur bija ļoti detalizēti apskatīt šā jautājumu un tos varam izmantot, lai rastu risinājumu. Tas ir aktuāli arī tagad. Trīs gadi pagājuši šai sektorā, un tur ir novērojama tomēr stagnācija, neskatoties uz to milzīgo uh, potenciālu, kas sektoram piemīt, tas nenāk par labu ekonomikai. Un it īpaši jaunieši, kas varētu cerēt dabūt darba vietas šai sektorā, ir vīlušies. Jo tieši šai sektorā ekonomiskā izaugsme ir visreālākā. Nu, ļaujiet man kaut iedot jums piemēru. Itālijas valdība ir veikusi nacionālu mērogu pētījumu un izstrādājusi nacionālo turismu plānu, bet tas nav tā arī pieņemts. Bet viena lieta, kas no tā visa izriet, ka līdz 2020. gadam tā tur tiek teikts, ja Itālija strādātu pie virkne jautājumiem, varētu tātad līdz šim 2020. gadam radīt 500 tūkstoši jaunu darba vietu un apmēram 30 miljardu apgrozījumu. Bet, nu, neko nedarot, <laughs> nu, paši vien sev skādējam. Un tāpēc, domāju, ka mums ir jāsāk kaut kas darīt. Nepieciešams šos aspektus visu sistematizēt. Politikas, mm, turismu politikas kontekstā vajadzētu izteikt aicinājumu komisijai, un to arī daru, skatos te arī uz runātājiem. Mm, jāsazinās, protams, arī ar Tajānī kungu Bet, jebkurā gadījumā mums ir jāsaprot, ka jākonstatē, kas tad vēl darāms. Nu, pieejamība, jā, jā, priekšādātājs jau grasos noslēgt savu uzstāšanos. Pieejamība, Grieķija, piemēram. Vienalga, mēs runājam par Santorīnī vai kādu citu turisma salu, es esmu tur bijis, arī Pompejā esmu bijis pats. Lieliski, lieliski, brīnišķīgi vieta, fantastiska ekskursija, bet, lai tur būtu, ir jāspēj iet, iet ar kājām. Uh, jo tur ir liels problēmas ar pieejamību. Danno, però, di come due estremi possono determinare. Protams, ka tas eh, Grieķija un Pompeja varbūt ir tādi ļoti ekstrēmi pie, piemēri tam, kur kaut kas ir vai nav pieejams cilvēkiem ratiņkrēslos. Mm, ir, kaut, ir arī, teiksim, tādas tālākas nianses, bet, nu jā, sezonalitāte tālāk. Jau atkal mums šeit ir jāveido tāda organiska vispārēja pieeja. Ir iespējams ļoti daudz ko darīt, var dot ieguldījumu vispārējā ekonomikā, ja mazināsim šo sezonalitāti. Nu, protams, arī sniegs šeit spēlē zinām lomu, vai ne tā, nu. Un jāsaka, turisms vairs nav nekāda snobiska aktivitāte, nē, tas ir pilnīgi, tā ir pilnīgi normāla parādība, kas norisinās visā Eiropā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdājs pirms lūgušu eksperts komentēt, teikt to. Uh, Gribu arī pats pavisam īsi izteikties. Ogijas kungs, jā, es esmu bijis Pompejā, jā, jā. Un uh, tam līdzīgi domāju, ka Pompeja varbūt ļoti labi atspoguļo to problēmu, kas mums ir ar pilsētu centriem. Nu, piemēram, ir jau lieliski ar bruģekmeņiem nobruģēt Itālijas pilsētu centrus, bet vai tiek paturēts prātā tas, ko tas nozīmē invalīdiem, cilvēkiem ratiņkrēslos? Bruģis izskatās lieliski, jā, bet tiem, kas ir pārvietošanās grūtībām, tiem tā ir pilnīgi nāves smaka. Tas ir briesmīgi. Par sezonalitāti runājot, es domāju, jā, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un pie tā mums ir jāķers klāt. Kā mēs varam pagarināt šo sezonu? Kā varam pārliecināties, ka turisti nemetas, teiksim, uz kaut kādu destināciju trakās traumē tikai augustā. Interesanti bija vērot Manchesteru pagājušajā nedēļā. Jā, bija Manchester pilna ar skolas bērniem, šonedēļ tā ir pilna ar pensionāriem, jo skolēni ir atgriezušies skolā. Nu tad kā organizēt šīs turismu plūsmas? Ne jau kontrolēt, to es negribētu teikt, kā kontrolēt šos, šos um, ieradumus, bet varbūt kāda loma šeit spēlējam uzņēmiem, jo tikko sāks skolēnu brīvdienas, ah, uzreiz palielinās biļešu cenas un sāks divas problēmas. Pirmām kārtām tas nozīmē, ka brīvdienas ar bērniem kļūs neiespējami dārgas, otrām kārtām tas nozīmē, ka tie savukārt, kas nevar atļauties šādu cenu ceļojumus, uh, Ehm, nu, tādā gadījumā izņem bērnus no skolas, lai dotos brīvdienās citā laikosmā, un arī tas taču noteikti nav labi. Līdz ar to es domāju, ka turistu nozare, turismu nozarei arī šeit jāspēlē zināma loma. Uh, te jāspēj šos noslodzi, nu tā izplatīt pa visu sezonu arī ārpus tās, tā lai būtu ilgāk iespēja, ne, nebūtu visur jāmats tikai augustā. Tas ir tā tāds eksodus, tāda, tāda mm, masveida aiziešana no Parīzes augustā. Viss ir pilnīgi tukšs Parīzes ielās un visi saskrieši nezin kur. Nu tā nevar Un to taču nevar pieļaut. Un tad beigu beigās baru bariem kaut kādā dzen visus turismus, kaut kā, turistus kaut kādā vienā apskats virzienā un tam līdzīgi. Bet nu tagad došu vārdu ekspertiem pāris minūtes pirms Vitālija kungam un attiecīgi tajā pašā secībā uh, godāt ekspertu, kā jūs sākotnēji uzstājāties. Lūdzu. Pirmām kārtām priekšādātāji. Mums nepieciešams cīnīties pret šo tendenci radīt ko, tirgu kaut kādus standartus. Galvenajam fokusam vajadzētu būt uz individuālo turistu un viņu vajadzībām un viņu prasību izpildē šādā klienta gadījumā. Tas ir svarīgi ne tikai nu, tādu inval, invalīdu iekļaušanai šai pasākumā, bet arī darba vietu radīšanai. Tas nozīmīgi. Ja turisma struktūra ir pieejama, tad tā nav pieejama tikai brīvdienās, nē, tad līdz ar to rodas ilgspējīgas darba vietas. Un tāpēc mēs nācām klajā ar šo domu par lietojumu programmatūru, aplikāciju, kas apkopo datus par dažādu prasību izpildīšanu, fokusējoties uz konkrēto individu un nepaļaujoties kaut kādiem stereotipiem par to, ko dara lielākā daļa cilvēku, ko dara cilvēki platņkrāslos, ko viņi nedara, teiksim, ir, ir vai nav normāli, ka viņi apskata tādu vai citu vietu. Nē. Mums nepieciešams atrisināt problēmas, kas saistītas gan valstiskā, gan privātā sektorā ar transportu, piemēram. Jo, piemēram, vienā vilcienā var ielikt tikai divus cilvēkus ar ratiņkrēsliem. Vairāk nevar, un tas pats attiec arī uz lidmašīnām. Ir ierobežojumi. Ja vēlamies um, cīnīties par sezonalitāti, nu tad tādā gadījumā jāspēj ielikt šādos transporta līdzekļos 40, 50 un vairāk invalīdi ar visiem viņa ratiņkrēsliem. Nedrīkstam izmantot to kā vienkārši aizbildinājumu. Operatori nereti to tā arī dara. Un tā ir milzīga barjera, tāpēc šo tirgu nav iespējams izvērst šobrīd. Turklāt gribētu, lai prioritāte tiek dota apmācībai, informācijai uzņēmējiem, tiem uzņēmumiem, kas var tālāk sniest, izvērst šo tirgu. Paldies! Nākamais runātājs. Hermans Kunds, paldies! Es gribēju papildināt iepriekšējā runātāja teikto. Ja mēs runājam par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tas pats bieži vien attiecas arī uz vecāku gadagājumu cilvēkiem. Nu, kas tad mums jādara? Cilvēkiem kaut kāds zīmoks jāuzspiež uz pieres vai, vai kaut kas cits, lai visi redzētu, ka viņiem ir kaut kādi ierobežojumi? Ja mēs runājam par vecākiem cilvēkiem, ja mēs zinām, ka mūsu sabiedrība kļūst aizvien vecāka, tad tas nav tikai individuāls jautājums. Mēs runājam par novecojošo sabiedrību, un tieši tādēļ sabiedrībai ir jāsadarbojas ar valdībām. Tas nozīmē, ka pakalpojumiem ir jābūt pieejamākiem un vajadzētu beidzot atbrīvoties no visiem valdošiem stereotipiem. Un, jā, citi uzskata, ka pensionāri te noēda citu uh, uh, sarūpēto naudu, ka viņi ir tādi liekēži un ka visus savus ietaupējumus notrieca ceļojot. Es domāju, ka mums vajadzētu daudz diferencētāk skatīt šo ainu un ar to rēķināties. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Nu, varbūt es varu ļaunprātīgi izmantot savu pozīciju. Man februārī palika 60 gadu. 6. februārī kļuvu par pensionāru. 5. es vēl skaitījos vidēji, vecu, vidēji gada gājumu cilvēks. Kā tad tas notiek, kā tas tik strauji mainās? Ne, tas man īsti nav pieņemams. Silvas kungs, lūdzu, jums tālāk vārds. Ja? Gribu runāt par diviem punktiem. Pirmām kārtām par sezonalitāti runājot. Domāju, svarīgi nelikt turistiem, eh, nu, tiešām tik skarbi izvēlēties, kad, eh, kad ceļot. Ar Kalipso mēs, piemēram, cenšaties veicināt ārpus sezonas eh, ceļojumus starp visām interesantām pusēm. Mums ir 55 tūkstoši piedāvājumu platformā šobrīd, un šie piedāvājumi ir vērsti uz ārpus sezonas laikiem. Respektīvs, uzņēmēji ir sapratuši, ka viņiem ir jāspēj piedāvāt arī šādi ceļojumi, jo tas nozīmē viņiem ieņēmumus un ekonomisku līdzsvaru, bet ceļotāji paši zināmos apstākļos tomēr vēlas ceļot tieši tajos konkrētajos momentos, kad mēs redzam visas šīs milzīgās turista, turisma plūsmas. Un šeit es domāju, tas viss ir saistīts ar eh, nu, izglītības, informētības maiņu. Piemēram, vecāku gadu gājumu cilvēku tirgu es, un invalīdu turismu tirgu esam redzējuši, ka viņi paši mēģina rast šīs, šos laikus ārpus sezonas, jo viņiem ir daudz ērtāk tajos laikos ceļot. Tas ir daudz relaksētāk, vieglāk, mazāk plūsmu, mazāk ļaužu, bet tāpat laikā ir nepieciešams, lai būtu paralēli pakalpojumi, jo, piemēram, pa ārpus sezonām nereti muzeji ir cieti restorāns iet, un rezultātā šī viņu ceļošanas pieredze nav tik uh, gandarījoša, tā nav tik interesanta. Un tas, protams, ir uh, nu, jautājums, uz ko mūsu uzmanību vienmēr vērsuši privātie operatori. Papildus pieejamību, par pieejamību runājot, es saprotu, ka nedrīkstam šeit veidot kaut kādu standartu noteikumus, kā tad tagad definēt pieejamību, bet es tomēr uzskatu, ka ir kaut kāda veida vienota tēla un izpratnes veidošana vajadzīga. Te gribu vēlreiz norādīt, skatoties uz privāto sektoru, ka ir tādas valstis, kurās, piemēram, ir šis marķējums. Es atvainojos, ir valsts, kas ir jau radīja kaut kādus stereotipus. Nu, piemēram, eh, viņ, katrā valstī, tad lūk, piemēram, pēc šiem stereotipiem, pēc šī marķējuma, piemēram, Slovenijā, mēs uzreiz zinām, kāda tad būs attiecīgā vieta un tā tālāk. Un nereti līdz ar to turisti priecājas, jo viņi saprot, ka dodoties šo valstu pēc šiem eh, marķējumiem vadoties, viņi saprot, kas kur ir un nav pieejams. Nākamais runātājs Bongīnī kungs. Nu, negribu teikt neko, kas tagad jūs izprovocētu, bet tad, kad runājam par ekonomikas sektoru, kur ir piedāvājums un pieprasījums, eh, nedrīkstam aizmirst šis, šos pamatprincipus Ja runājam par to, ka jūs vēlaties veicināt turismu ārpus sezonas, Un ja mēs analizējam pieprasījumu, tad redzam, ka pieprasījumu nav tik viegli pie, pielāgot piedāvājumam. Tas viss atkarīgs no tā, kad šiem turistiem ir brīvais laiks un kādas ir viņa intereses. Nu, lūk, studentiem, piemēram, ir studijas, um, darbaņēmējiem ir darba stundas, tie visi ir objektīvi ierobežojumi. Tāpēc es domāju, mums drīzāk jāskatās nevis uz šo pieprasījumu pusi, bet uz piedāvājumu pusi. Ja mēs vēlamies, lai turisms būtu ļoti kvalitatīvs, tad ir vajadzīga laba mobilitāte, ir mm, jāveicina interese un tepat laikā mm, jādomā arī par iedzīvotājiem turismu galamērķos. Attiecības ar viņiem. Jo jādomā par šiem vietējiem iedzīvotājiem, viņus nedrīkstam aizmirst. Mēs jau dzirdējām te par dažādām programmām, kas tiek īstenotas. Un kalipso ir lielisks piemērs. Lūk, četras jomas, kas kalipso ietvaros identificētas. Varbūt eradies kāds neliels pārpratums, jūs droši vien jau gan zināt, ka tur tiek runāts par jauniešiem, vecāku gadu gājumu cilvēkiem, ģimenēm ar dažādu veidu ierobežojumiem un invalīdiem. Bet jāsaka, tas ir tikai sākuma punkts, izejas punkts. Jo tāpat laikā arī pret invalīdiem jāizturas kā pret parastiem pilsoņiem nenoliedzami. Un jāpārliecinās, ka, nu, visur pilsētās, tos arī Pompejā, visas šīs apskats vietas būtu pieejams pilnīgi visiem. Santander kungs lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Gribu runāt par pieejamību. Nu, atvainojos par savu nezināšanu, ja jau pastāv tāds tiesība akts, bet man šķiet, ka tomēr pietrūkst kopēja regulējuma, juridiska regulējuma, kas attiektos uz standartiem par pieejamību. Jūs runājat par šo marķējumu, atšķirīgo marķējumu, jā. Uh, Nu, mēs zinām, ka viena viesnīca vienā valstī ar līdzīgu veidu reitingu tomēr var būt pilnīgi atšķirīga citā valstī. Tas pārsvarā atsiec uz valsts sektoru, bet es personīgi nāku no privātā sektora un gribu eh, gribu jums nosaukt pāris skaitļus. Viens miljards iedzīvotāju dzīvo ar kaut kādu veidu invaliditāti. Vienalga, nu, tie ir Pasaules veselības organizācijas datu, dati par 2012. gadu. Tas nozīmē, ka vismaz divi miljardus iedzīvotāju ir tieši skārti no šīs um, invaliditātes. Nu, tas arī ir uh, šīs pašorganizācijas dati. Eiropā tas nozīmē aptēmēram 15% no iedzīvotājiem. Mums nav jābūt neskādiem gudriniekiem, lai saprastu, cik ļoti svarīgi ir šī iedzīvotāja daļa, cik tai liels svars. Un turisms taču ir nozara, kas balstīta uz ieņēmumiem. Un ja mēs saņemam vērā šo iedzīvotāju daļu, tad tas ir kļumīgi. Un šo jautājumu nevaram atrisināt bez valsts iniciatīvas un bez privātā sektora iesaistīšanas. Jo privātam sektoram vajadzīga peļņa. Paldies, nu tad tālāk došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Viena lieta, mēs runājam par pieejamību, un jums ir taisnība, kad jūs eh, teicāt, ka, lūk, ir jābūt pieejamībai, kas tik norošināta invalīdiem, uh, un, un tiem, kam ir kustība pārvietošanās problēmas. Mēs esam runājuši par pieejamību arī attiecībā uz ģimenēm ar maziem bērniem. Esmu pats arī vecais tēvs. Nu, man ir 19 mazbērni, un ticiet man, kad saku, ka tas ir ļoti problemātiski. Piemēram, ir daudz vietas, kur ar ratiņiem nevar tikt pāri. Daži no šiem ratiņiem ir milzīgi, vienkārši gan kā tanku lielumā, un ar viņiem nav iespējams nekur iekļūt, aizkļūt, nokļūt. Un te mēs nerunājam tikai un vienīgi par invalīdiem, nē, runājam arī par vecākiem ar maziem bērniem. Un otrām kārtām komisija teica, runā par šo iniciatīvu laipni lūgti eh, Eiropā, bet nākamais jautājums tad ir vīzas. Pasu kontroli ir problemātiska. Jā, laipni lūgt Eiropā. Hm, un tikko jūs ierodaties Eiropā, pirmais, kas ir, jums uzreiz ir problēmas. Lielbritānijā 35 minūšu gaidīšana pie pašu kontroļu uh, kontrolas. Un vēl tālāk šī iniciatīva, un ko jūs domājat ar laipni lūgt Eiropā? Be, realitāte komisija, varbūt tie komisijas pārstāvi šādi, nav tāda Eiropa, ir laipni lūgt Parīzē, laipni lūgt Londonā, laipni lūgt lielajās pilsētās, kas ir ar pārējo Eiropu, kas ir ar reālo Eiropu. Tad Dīnī kundze, lūdzu jums vārds. Um, thank you, Mr. Chairman. I will answer on the. Paldies priekšsēdētājs. Runāšu par pieejamību pietē, pētījumus, kurus esam uzsākuši, mēs definējām pieejamu turismu, kas ņemtu vērā visu cilvēku ar īpašām vajadzībām, e, intereses, un te mēs runātu arī par senioriem, tāpat e, ģimenes ar maziem bērniem. Tad visas šīs cilvēku grupas būtu iekļautas, un mēs nevēlējāmies atstāt novārtā nevienu no tiem. Te mēs gribējām tiešām tādu pilnu uh, 360 grādu skatu situāciju. Paldies! Mūsu stāsts ir pilnīgi savādāks. Uh, mēs vēlējāmies paust vēstījumu, ka Eiropa ir ļoti dažāda un mūsu galamērķi ir ļoti dažādi. Uh, atvainojos arī par saviem veselības traucējumiem šodien, tad mēs reklamējam Eiropu kopumā. Un tās ir dažādas aktivitātes, un pateicoties parlamentam, arī jums ir arī iniciatīva, eh, kurā jūs eh, reklamējat netradicionālus galamērķus. Mēs no komisijas puses nefinansējam projektus, eh, kas ir vērsti uz tradicionāliem galamērķiem. Šī virziena jau ir ļoti spēcīga un mm, tur intensitāte ir pārāk liela, varbūt pat es biju Vēnēcijā pirms trim nedēļām, un jāsaka, tas bija gandrīz vai murgs. Mēs viņiem neesam vajadzīgi, bet tie galamērķi, kas tiešām vēlas mūsu palīdzību, parasti ir ļoti mazi, un domāju, ka te mēs veicam ļoti labu darbu. Esam lielākais tīkls, gandrīz vai jāsaka. Uh, prom, eh, kas reklamē šos te nepopulāros vai mazos galamērķus. Un jāsaka, mums bija piecas komandas, kas strādāja šajā virzienā. Runājot par vīzu politiku, mēs zinām, ka pasu kontroles uz robežas var būt problemātiskas, bet mēs nekontrolējam šo jomu, Mēs strādājam šobrīd pie jauna regulējuma par vīzu kvotām un ceram līdz gada beigām, ka tas tiks apstiprināts. Mēs vēlamies ne tikai jaunu regulējumu šeit, kas status spēkā no 2015. gadā, bet mēs vēlamies, lai dalībvalstis apzinātos, kā pareizi piemērot esošo regulējumu. Un bez šiem te juridiskajiem regulējumiem ir arī rokas grāmatas, kas māca, kā cilvēkiem izmantot konsulātu palīdzību trešajās valstīs, piemēram. Tāpat mums ir jārunā par šiem jautājumiem, bet jāatcerās, ka dalībvalsts ir tās, kas īsteno šo te regulējumu. Mēs, protams, daram visu, ko varam šajā lietā. Protams, jebkurš turists, tā ir robeža, kuru viņš iegūst pirmo uh, iespaidu par uh, gala mērķi. Mēs jau nevaram likt cilvēkiem obligāti smaidīt. Nu, paldies! Paldies! Karlo, vai jūs vēlaties noslēgumā teikt kādus vārdus? Nu, nezinu, vai varēšu. ņemot vērā, ka izskanēja ļoti dažādi viedokļi, un tas likums saprast, ka šis jautājums nav nemaz tik vienkāršs bet bija būtiski runāt par šiem jautājumiem, tas nu arī skaidrs. Dažādi viedokļi par standartu jautājumu, piemēram. Mēs dzirdējām par labās prakses piemēriem, kas uh, iet ārpus šīta standarta jautājuma. Te runa ir par cilvēkiem kā individiem. Un tāpat arī ļoti struktūrētas analīzes kas tiek veidas un uh, pakalpojumi, kas tiek darīti pieejami pēc iespējas plašākam turistu lokam. Tāpat mēs dzirdējām par aicinājumu harmonizēt uh, un saskaņot dažādus standartus. Skaidrs, ka diskusijas šeit turpināsies un mums būs par to jārunā vēl padziļināti. Tāpat laikā nezinu, vai tā bija provokācija no Banģīnī puses, bet šī te ideja par to, ka cilvēki ar invaliditāti un kā viņi varētu izvairīties no šīta sezonalitātes e, problemātikas. Nu, ja mēs ejam šajā virzienā, paliek arī jautājums ko darīt situācijā, kad mēs intensificēsim turismu ārpus eh, tradicionālās sezonas. Ir jau daudz cilvēku, kas vēlas strādāt pie šī jautājuma, un pie tā mēs noteikti nākotnē arī atgriezīsimies. Un jāsaka, nobeigumā ir fakts, ka Eiropas Savienība iegūda daudz finansējumu šajā jomā. Taču daudzos gadījumos mēs nevēlamies, lai turismu operatori, bārmeņi vai profesori, eh, pavāri, tad šie profesionālie cilvēki. Jautājums, vai viņi varēs rēģēt uz dažādajām vajadzībām turisma industrijā. Būs vajadzīgs jaunas apmācības, varbūt. Tad apmācības, kas būtu saistītas ar pieejamību turisma jomā. Es domāju, ka pie šī jautājumiem mums būs jāatgriežās un mudināšu arī komisiju to darīt. Nobeigumā jāsaka, ka mums kā komitejai nevajadzētu aizmirst eh, par pieejamību transportā vai transporta pieejamību. Jo pirmām kārtām, lai kaut kur nokļūtu, mums ir nepieciešams transports, un tas ir visa pamatā tā pirmā lieta, kam mēs pievērsīsimies. Lielas paldies! Paldies, Karlo, paldies arī deputātiem, un jo īpaši liels paldies mūsu ekspertiem, kas ieradās uh, un kas bija mūsu vidū. Man liekas, ka diskusija bija ļoti interesanta. Es vēlētos, lai vairāk deputāti būtu bijuši klāt, bet nu, pēcpusdiena ir pēcpusdiena. Mēs esam turisma un transporta komiteja, tātad šīs abas daļas ir ļoti svarīgas mūsu darbā. Kolčak kungs jau norādīja, ka turisms ir būtisks elements Eiropas ekonomikas kontekstā un nodarbinātības kontekstā, bet mums būs vēl apaļā da, uh, galda diskusijas. Uh, kurā darba grupa piedalīsies, un es jūs turpināšu aicināt uz šīm diskusijām. Tad vēlreiz liels paldies par to, ka ierādāties un piedalījāties. Deputātiem vēlos atgādināt, ka nākamā sanāksme būs pirmdien 16. septembris pulkstens trijos pēcpusdienā. Un ar to es saku lielu paldies visiem, kas ir piedalījušies. Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs, un sanāksme slēgta.